colpo di martello sì. noi contattare subito. Kolēģi, kolēģi. Godātie kolēģi, gribētu jūs aicināt uh, ieņemt savas vietas. Pirms gada notika terorakts Strasbūrā pilsētā. Eh, toreiz arī bija Eiropas parlamenta plenārsēde, un mēs eh, ar satraukumu atceramies šos notikumus un pieminam eh, šī terora akta upurus. Antonio Megalici, itāļu žurnālists, viņš bija ieradies Strasbūrā, lai ziņotu par jaunumiem no parlamenta. Uh, Mm, Pjošs Pjotrs Oraņieskis, eh, Polijas izcelsmes eh, Strasburgas, ied, Strasburgas iedzīvotājs, Kamels Nagbants, mehāniķis, arī Strasburgietis eh, no, ar Afganistānas izcelsmi, Pārskāls Verdāns, pensionārs. Un arī tā ezemes turists. teroristiem eh, nav svarīgi, kāda ir cilvēku izcelsme vai ticība, visa mūsu sabiedrība tiek skarta. Un ņemot vērā šos šausmu darbus, šo vārdarbību, mums ir jāsaglabā vienotība, aizsargājot mūsu vērtības un principus, kuri ir Eiropas Savienības pamatu pamatos. Mūsu cieņa, mūsu solidaritāte, visiem upuriem mūsu līdzjūtību Strasbūras pilsētai un Francijas tautai. Es gribētu jūs aicināt ieturēt klusumu brīdi, pieminot šos upurus.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 Thank you, Mr. President. Dīta Haracova eh, lūdzu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu čehu valodā. Godātais priekšsēdētāji, kolēģi, pirms eh, sākt šodienas eh, sesiju, ļaujiet atgādināt vakardienas traģisko notikumu upurs Čehijas republikā. Sešu manu līdzpilsoņu eh, dzīvības tika atņemtas eh, Ostraps pilsētā, universitātes slimnīcā. Tie ir nevainīgi cilvēki, kas neatgriezīsies eh, savās mājās pie ģimenēm un draugiem. Tā ir traģēdija, kurai nekad nevajadzēja notikt. Es izsaku līdzjūtību nogalināto tuviniekiem un lūdzu jums arī pievienoties šiem līdzjūtības vārdiem. Paldies, Karantsovas kundze, Līcija kundze. No prezidente, kari kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Gribētu jums pateikties par to, ka devāt mums šo laiku. Es gribētu atgādināt kādu itāli, kurš uh, izveidoja Erasmus programmu Dominiko Lenarducī, aizgāja mūžībā pagājuši nedēļ, 86 gadu vecumā, un varat iedomāties, ka ģimenei tas ir milzīgs zaudējums. Viņš bija spēcīgs cilvēks, viņam bija ļoti liela iniciatīva, un uh, viņš aktīvi ir strādājis. Un, uh, Viņš atstāja tiešām lielisku mantojumu Eiropas Savienībai šo projektu, kuru varam izmantot pat, ja politiskās pozīcijas eh, šobrīd nav vienots, un tāpēc es gribētu lūgt eh, pieminēt arī viņu šajā parlamentā un vēlāk eh, um, par to runāt. Mēs to jau darījām Empel komitejā, vairāk kolēģi jau izteicās un pauda līdzjūtību. Es gribētu viņa bērniem un mazbērniem, paustu mūsu līdzjūtību. Un uh, viņš uh, bija arī izcila personība. Jā, tas ir privāts zaudējums ģimenei, bet arī mums tas ir zaudējums, jo viņš bija Erasmus tēvs. Paldies! Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo interrotta. Līdz ar to Eiropas parlamenta plenārsēde ir atsākta, tā tika pārtraukta 28. novembrī, ceturtdien. Iepriekšējās sanāksmes protokols un uh, pieņemtie teksti ir pieejami vai kādam ir komentāri. Šķiet, ka nē. Tad līdz ar to protokols ir pieņemts. Daži paziņojumi. Pēc Dubravkas Šuicas iecelšanas eh, un Dienas Joanas Valēnas un eh, Nikolā Šmita iecelšanas eh, komisijas komisāra amatos viņu vietas parlamentā atbrīvojas līdz 2019. gada 1. decembri. Horvātijas iestādes ir paziņojušas, ka Ogana Vlavaka ieņems Dubravskas Šuicas vietu. Uh, sākot ar šā gada 1. decembri. Atbildīgās Rumānijas iestādes man informēja, ka Eiropas parlamentā ir ievēlēts eh, Georgievs Lanisto. Viņš eh, strādās Valians kundzes vietā, sākot ar 1. decembri, un Luksemburgas iestādes eh, mums ir paziņojušas, ka Marks Angels strādās Šmita kunga vietā sākot ar 2019. gada 10. decembru. Mēs, protams, apsveicam visus šos jaunos kolēģus, sveicam jūs šeit eh, Eiropas parlamentā. Jums ir eh, tagad pieejamas visas deputātu tiesības saskaņā ar reglamentu. Tagad sāksim skatīt šodienas plēnārsēdes darba kārtību. Priekšsēdētāja konference um, 28. novembrī uh, pieņēma darba kārtību saskaņā ar 157. darba kārtības uh, reglamentu punktu, vai te ir kādi komentāri. Trešdien zaļie pieteica to, lai komisijas paziņojums par jauno zaļo kursu tiktu noslēgts ar rezolūciju, par ko balsotu Strasbūras sanāksmē janvārī. Kolēģis Lamberts, lūdzu prezentējiet šo zaļo priekšlikumu. Paldies, priekšsādātājs. Šodien ir svarīgs brīdis. Tas ir eh, pirmais jaunās komisijas eh, politiskais solis, un eh, tas būs ļoti svarīgs solis, kas skars visas Eiropas Savienības politikas. Man ir prieks, ka Komisija izlēma to prezentēt Eiropas parlamentā, tā, manuprāt, demokrātijā ir jānotiek. Manuprāt, būtu labi arī, lai mūsu asamblēja atbildētu uz šo uh, komisijas prezentāciju, uz šo tekstu ar savu tekstu, ar rezolūciju, kas uh, izklāstītu, kāda tad ir Eiropas parlamenta vīzija attiecībā uz Eiropas komisijas vispārīgiem priekšlikumiem. Protams, mums būs iespēja izteikties par katru no likumdošanas iniciatīvām, ar kurām nāks klājā Eiropas komisija, bet būtu labi, ja mēs es arī tādu vispārīgu viedokli varētu sniegt par šo vispārējo projektu, ko prezentēs komisija. Un es domāju, ka to mēs varētu darīt janvāra pirmajā sesijā. Paldies! Vai ir kāds, kas eh, grib izteikties pret šo priekšlikumu? Kāds iebilst? Tad eh, mēs to liksim uz balsošanu. Kurš par Lamberts kunga priekšlikumu? Kurš ir pret? atturas pieņemts. Tātad debates par komisijas paziņojumu par Eiropas zaļo kursu tiks noslēgtas ar rezolūciju, par ko balsojums notiks janvāra pirmajā plenārsēdē. Un tas nozīmē, ka darba kārtība tagad ir pieņemta un mēs varam turpināt pāriet pie Eiropas komisijas paziņojuma par Eiropas zaļo kursu. Gribētu pateikties priekšsēdētājai Fondēra Lajanai, ka viņš šo pēcpusdienu ir ieradusies, un tagad došu viņai vārdu. Prego, beaucoup, Liels paldies, priekšstādātāja kungs. Pirms divām nedēļām es uh, devu solījumu šīm parlamentam. Es jums apsolīju, ka mana komisija nezaudēs laiku un Ir pagājušas ne vairāk kā divas nedēļas, un mēs stāvam jūsu priekšā ar mūsu priekšlikumu par Eiropas zaļo kursu. Eiropas tautas mūs aicināja apņēmīgi rīkoties pret klimata pārmaiņām. Eiropieši Eh, savu eh, viedokli pauda gan ielās, gan vēlēšanu urnās, un tādēļ mēs stāvam šeit jūsu priekšā un prezentējam Eiropas zaļo kursu, kas ir tik vērienīgs. Šodien mēs sakām Eiropiešiem, mēs esam jūs sapratuši, un šī ir mūsu atbilde. Godātie deputāti, jūlijā tūlīt pēc manas iecelšanas amatā es savas politiskās programmas centrā nostādīju klimata jautājumus. Un ar savu balsojumu jūs manu programmu apstiprinājāt. Es jums apstip, apsolīju, ka šie jautājumi būs ļoti svarīgi nākamajos etapos. Un šodien Frans un es un visa komisāru kolēģija iepazīstina Eiropiešus ar mūsu idejām zaļajām kursām. Mēs šeit atrodamies tādēļ, ka mums ir nepieciešams jūsu atbalsts. Šis priekšlikums nav darba noslēgums, bet gan kopīga ceļa sākums, un to mēs varēsim noiet tikai pateicoties jūsu atbalstām. Godātie deputāti, tas ir mūsu uh, vīzija ne tikai klimata neitrālajiem kontinentām, bet mūsu uh, ceļakārtē, uh, ceļām, kas jāiet līdz 2050. gadam. Lai sasniegtu šo mērķi, klimata neitrāla Eiropa uh, būs vajadzīga vairāk nekā viena paudze. Tas būs ļoti garš un nelīdzens ceļš, bet mums ir jānosaka uh, virzības ātrums. Mēs nedrīkstam nevienu atstāt nomā, uh, novārtā ceļa malā, un mēs esam apņēmības pilni pa, gūt panākumus uh, mūsu planētas nākotnes vārdā. Pilsoņi, uzņēmumi, pilsētas jau rāda, pa kādu ceļu jāiet. Pagājuši piekdien 44 lielākie Eiropas investori, kuru uh, kopējais novērtējums ir 6 miljārdi eiro, aicināja pēc iespējas ātrāk pieņemt klimata likumu, nosakot klimata neutralitāti 2050. gadā. Viņiem šis likums ir nepieciešams, lai viņi varētu pieņemt ilgtermiņa lēmumus mūsdienīgām investīcijām. Šeit ir runa par atbildību un uh, prognozējamību. Un, uh, Tas ir svarīgs elements mūsu Eiropas zaļajām kursam. Mēs nāksim klajā 2020. gadā ar pirmo Eiropas zaļu eh, klimata likumu, lai eh, investori varētu izlēmt par ilgtermiņu investīcijām, nodrošinot klimata neutralitāti, lai tas viss būtu. Uh, Uh, atbildīgi un prognozējami. Tāpat mēs prezentēsim mūsu uh, mērķus emisiju samazināšanai un nekas netiks atstāts gadījuma varā. Mēs to visu pavadīsim ar rūpīgu ietekmes izvērtējumu. Uh, par, lai mēs zinātu, kur mēs dodamies un kad mums ir jābūt piesardzīgiem, mums ir jābūt tik uh, tālajošiem, cik mēs varam, bet mums ir jābūt arī realistiem. Kad eh, tas viss tiks sagatavots eh, nākamgadā paredzētajam COP26, kas notiks Glasgovā mums ir uh, nepieciešami arī uh, multilaterāli noteikumi, kas attiec uz visu pasauli. Protams, katram kontinentam jāvirzās uz priekšu savā ātrumā, bet mums ir nepieciešams koti, kopīgs mērķis un uh, ir jātalgo pieliktās pūles. Uh, Mums ir jāmaina ražošanas veids. Ja uzņēmumi investē tīrās tehnoloģijās, ja tie respektē vidas aizsardzības normas, tad nedrīkst pieļaut, ka tie saskaras ar negodīgu konkurenci. Un tādēļ mēs eh, īstenosim robežas oglekļa korekcijas mehānismu. Godātie deputāti! Eiropas zaļais kurs uh, attiec ne tikai uz izmešiem, ir runa par inovāciju stimulēšanu, par kvalitatīvu pārtiku, modernu mobilitāti. Tas radīs jaunus uzņēmumus un tirgus visā Eiropā. Eiropas zaļais kurs ir mūsu jaunā izaugsmes stratēģija. Un tā ir uh, izaugsmes stratēģija, kas uh, vairāk dod nekā patērē. Tā ir uh, rūpīgāka izaugsmes stratēģija. Daudzi uzņēmumi mūsu kontinentā jau domā par zaļām uh, attīstības iespējām. Daži pārstrādā plasmas atkritumus modernās mēbelēs, lauksaimnieki izmanto satelītu datus, lai pielāgotos klimata pārmaiņām. Eiropā ražoti akumulātori elektriskajām automašīnām beidzot kļūst par realitāti Mums ir jāinvestē Eiropas inovāciju potenciālā. Pirms 70 gadiem Eiropieši investēja oglēs un tēraudā. Un tā bija vēsturiska izlīguma un ekonomiskā brīnuma uh, pamatā. Tagad mēs investējam atjaunojumos enerģijas avotos un algoritmos, un zaļais kurs paredz ekonomiku samierināt ar mūsu planētu un mūsu patēriņa veidu ar mūsu planētu, un e, mums ir jārespektē vide, kurā mēs dzīvojam. Un tas viss ir Eiropas zaļā kursa centrā. Godātie deputāti, tieši pirms viena gada Katovices pilsētā notika globālā klimata konference COP24. Šī pilsēta vairāk nekā simts gadus ir bijusi ogļu galvaspilsēta, un tagad tā ir kļuvusi par klimata rīcības globālo galvaspilsētu. Un visa Pasaulē ir šādas uh, pilsētas, kuras tagad uzņēma uh, restorānus, viesnīcas veido, un visas šīs pārējais process nav noticis vienas dienas laikā, un tāpat arī zaļais kurs netiks īstenots vienas dienas laikā. Tas prasīs daudz pūļu, bet tā ir pareizā izvēle tāpat kā Katovicē, eh, tas eh, viss radīs eh, labākas darba vietas, tīrākas pilsētas, augstāku dzīves kvalitāti Eiropiešiem. Bet šī pārēja prasīs laiku, atbalstu un solidaritāti. Tādēļ tūlīt nākamajā gadā mēs ierosināsim izveidot taisnīgās pārējas mehānismu, kurā tiks ieguldīti publiskie līdzekļi, privātie līdzekļi un Eiropas investīcija banka īstenos svirošanas efektu, lai sasniegtu uh, 100 miljārdu eiro investīcijas turpmāko septiņu gadu laikā. Tas būs kā tramplīns tiem sektoriem un reģioniem, kam ir uh, jāvirzās uz priekšu. Un uh, šī pārmaiņas pārēja ir uh, arī iespēja mūsu lauksaimniekiem uh, no labzemes līdz Itālijas dienvidiem. Lauksaimnieku jaunā paudze atklāja tradicionālās lauksaimniecības kultūras un atdzīvina laukus. Eiropas zaļais kurs viņus atbalstīs. Mēs rūpēsimies par Eiropas uh, milzīgo dabas mantojumu, aizsargās bioloģisko daudzveidību un attīstīs zilo ekonomiku. Mēs, kā institūcijas, kas strādājam Eiropiešu labā, arī mums ir jārīkojas, un to darīs Eiropas komisija. Mums arī ir jāsaprot, ko šīs pārmaiņas nozīmē mūsdienu ikdienas dzīvei, ilgspējībai. Mums ir jādomā par ēkām, atkritumu apsaimniekošanu, ceļošanu, papīra izmantošanu un tā tālāk. Šodien komisāru kolēģijā mēs izvirzījām sev mērķi lai komisija kļūtu klimata neitrāla līdz 2030. gadam, un es aicinu arī parlamentu darīt to pašu. Tas ir izaicinājums, bet darīsim to kopā. Atbalstīsim pilsoņu iniciatīvu, sadarbosimies ar skolotājiem jo mūsu uh, bērni nav pasīvi skatītāji, viņi aktīvi darbojas mūsu klimata pakts eh, tiks veidots kopā ar viņiem un viņu labā. Un mums jāiesaista visi, kuri vēlas eh, piedalīties. Godātie deputāti ir jāmobilizē viss kontinents, sākot ar mazpilsētu mēriem un lielpilsētu mēriem, visas Eiropas institūcijas, Visi manas komisijas locekļi tiks iesaistīti, visas dalību valsts, katra šā parlamenta komiteja. Bez jūsu atbalsta tas nebūs iespējams. Mums būs nepieciešami vērienīgi tiesību akti un septiņu gadu budžets, kas atbilst šim izaicinājumam. Šodien Mēs parlamentu iepazīstinām ar zaļo kursu. Rīt mēs iepazīstināsim ar to uh, mūsu līderus padomē un uh, parīt uh, Frans Timermans to prezentēs Madridē COP25 sanāksmē. Godātie deputāti, daži saka, ka šo pārveidojumu izmaksas ir pārāk lielas. Mēs nedrīkstam nekad aizmirst, cik izmaksātu uh, tas viss, ja mēs neko nedarītu. It is rising by the year. Katru gadu mēs redzam, uh, ka mūsu iedzīvotāji maksā par dabas katastrofas sekām. Katru gadu lauksaimnieki zaudē gandrīz 10 miljārdus eiro uh, sausuma dēļ, un lauksaimnieki ir tie, kas maksā visaugstāko cenu, un tas ir tikai sākums. Bet mēs to varam novērst un ir pienācis pēdējais laiks rīkoties, bet vēl nav par vēlu. Ar šo ceļu kārtu rīcībai mēs padarīsim pārējas izmaksas ilgtspējīgas, un daudz eiropieši jau ir sākuši rīkoties. Tikai pirms gada neviens nebūtu varējis iedomāties, ka miljoniem cilvēku izies ielās demonstrācijās, lai aizstāvētu klimatu. Mūsu pilsoņi izvēlas tīrāku enerģiju, zinātnieki strādā pie nākotnes tehnoloģijām Ģimenes atsakās no plastmasas un izvēlas vietēji ražot pārtiku. Mūsu Eiropas zaļais kurs ir domāts viņiem. Tas ir ambiciozs, tas tiek veidots tā, lai būtu taisnīgs, tas ir izgatavots Eiropā, Eiropai, lai novest mūs pie klimata neitrāla dzīvesveida līdz 2050. Eh, gadam. Vislabākos rezultātus varam sasniegt tad, ja esam drosmīgi, nu, uzliekam sev augstus mērķus un rīkojamies kopā. Un ar šo zaļo kursu mēs tieši to arī darām. Eiropieši aicina mūs vadīt šīs pārmaiņas, un mums ir jāatbild uz šo aicinājumu. Paldies! Grazie, grazie, prezident! Paldies komisijas eh, priekšsādātājai! Un tagad uh, uzklausīsim politisko grupu pārstāvis Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Delangas koncelūts. Paldies priekšsēdētāji un paldies priekšsēdētājs kundze par to, ka iepazīstinājāt mūs ar Eiropas komisijas vīziju, plāniem un idejām par šo zaļo kursu. Mums Eh, tautas eh, partijai un kristīgiem demokrātiem, eh, tas ir viennozīmīgi skaidrs. Mēs uzskatām, ka šī planēta mums nepieder. Mums tā ir vienkārši jāpieskata un jāsaglabā nākamajām paudzēm. Tādēļ tas, par ko runājam šodien, nav tikai diskusijas par kādu rīcības kursu, bet tas ir svēts solījums mūsu bērniem un mazbērniem. Komisijas priekšsēdētāja iepriekš runāja par to, kā cilvēks izkāpa uz mēnesi, un viņai ir taisnība, jo, lai sasniegtu uh, tālu, grūti sasniedzamu mērķi ir vajadzīgs laiks, bet mums ir jārīkojas. Un mēs varam rīkoties, lai lietas mainītu, bet mūsu rīcībā ir palikuši tikai daži gadu desmiti. Tautas partijai ir skaidrs, ka cilvēks nevar izsēsties uz mēnesi vienkārši aizliedzot lietas un pasakot cilvēkiem, ko viņi drīkst darīt un ko, ko viņi vairs nedrīkst darīt. Mums ir jāapvieno spožākie prāti, mums ir jāatrod viedākie risinājumi un jāizveido tīrākās ražošanas. Lai Eiropa būtu kontinents, kas eh, ražo alternatīvo aviodegvielu, piemēram, lai Eiropa ir tas kontinents, eh, kur mēs eh, ražojam tēraudu, piemēram, bez CO2 emisijām. Mums ir jābūt eh, par klimatu tiešām dedzīgi eh, propagandējošiem cilvēkiem, un tajā pat laikā mēs nedrīkstam uzlikt papildus slogu tiem, kur to nevar atļauties. Mums ir jāstrādā kopā ar lauksaimniekiem, ar mežsaimniekiem, jo meži un uh, lauksaimniecības zemes aptver trīs ceturdaļas no Eiropas teritorijas. Dažreiz mēs viņus aprakstām un pasniedzām kā vislielākos kaitniekus, bet tas tā nav. Mums ir jāstrādā kopā ar viņiem, lai rastu risinājums. Un treškārt, mums ir jābūt konsekventiem. Tautas partijai ir skaidrs, ka ambicioza klimata politika un vieda rūpniecības politika iet roku rokā. Zaļais kurs bez attiecīga piedāvājuma mūsu rūpniecībai neļaus panākt vēlamo. Un visbeidzot, mums ir nepieciešama globālā mērogā vienlīdzīgi un taisnīgi spēles noteikumi. Pretējā gadījumā mēs nepiedā, neļausim šīm trešajām pusēm piekļūt Eiropas tirgumu. Mums ir jāvienojas, un es domāju, esam vienojušies par virzienu, kurā iesim. Ambīcijas mums ir skaidrs, bet uh, par to, kā virzīties uz šiem mērķiem, mums vēl ir jāvienojas. Mums ir jāpiedāvā ne tikai vīzija, bet arī praktiska rīcības stratēģija. Mēs to varam un mēs to izdarīsim. Paldies! Grazie, prezident. Paldies! Tālāk Garcija Pērez sociālistu un demokrātu vārdā. Paldies, priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētājs kundze. Es domāju, mums tagad ir izdevība saukt, sākt jaunu ēru Eiropai un planētai. Pēc tikko jūs stājāties eh, savā amatā, Tad uh, Frans Timermāns nāca klajā ar kaut ko vairāk nekā tikai priekšlikumu, un tas, ko jūs prezentējāt šodien, ir kaut kas tāds, kas ļaus Eiropas Savienību pārveidot par taisnīgāku un plaukstošāku sabiedrību, kas spēj atbildēt uz klimata izaicinājumiem. Novembrī Eiropas parlaments pasludināja par ārkārtas situāciju klimata jomā. Sociāldemokrātiem tie nav tikai tukši saukļi. Tas ir brīdinājums, kas prasa ārkārtas pasākumus. Zaļais kurs iezīmē to ceļu, pa kuru ir jāiet ne tikai Eiropai, bet visai pasaulē. Paradigma pilnībā mainās. Mums ir jāatsakās no fosilajām degvielām un jāpanāk klimata neutralitāte līdz 2050. gadam. Ja gribam to panākt ar taisnīgu pārēju, ir jābalstās uz trim pīlāriem. Vispirms zaļais pīlārs. Uh, 2030. gada ANO rīcības plāns ir tas, kas ir jāievieš šajā sakarā, un tādēļ eh, mēs atbalstām to, eh, ka Šis priekšlikums runā par ilgtspējīgās attīstības mērķu iestrādāšanu Eiropas pusgadā. Runājot par zaļo pīlāru, es runāju par klimatu likumdošanu ar skaidriem mērķiem un pasākumiem, lai panāktu šo klimatu neutralitāti. Otrais pīlārs ir sarkanais pīlārs - sociālā dimensija. Zaļajā kursā ir nepieciešama patiesa sociālā dimensija, un tikai tad mēs varēsim pārveidot mūsu ekonomiku vienlaikus neatstāt atstājot nevienu aiz borta jo m, mm, tieši mm, strādājušie un mazaizsargātie ir tie, kurus visvairāk eh, skar m, eh, klimata pārmaiņas. Un visbeidzot, trešais pilārs, izšķirošais pilārs - nauda. Eh, komisija norādīja, ka mums būs nepieciešams 260 miljārdi eiro katru gadu papildus investīcijas. Tātad šīm daudzgadu finanšu ietveram ir jābūt atbilstošam, bet ir nepieciešama taisnīgāka nodokļu sistēma, lai sasniegtu sasniegtu oglekļa emisiju samazināšanas mērķus. Mūsu tirniecības politika piedāvā mums izcilu iespēju eksportēt mūsu darba likumdošanu un sociālos standartus uz trešajām valstīm. Šodien mēs dzirdējām, ka miljoniem cilvēku Eiropā iziet ielās, eh, lai mm, cīnītos eh, pret pasākumiem, kas vēl vairāk palielina klimata pārmaiņas. Arī sociāldemokrāti ir gatavi cīnīties. Tikai jautājums, vai mūsu vadītāji un citi politiskie politiskie spēki ir gatavi mainīties. Paldies! Paldies! Eh, tālāk riņu Eiropas, Eiropa grupas vārdā Čalaškungs priekšsēdētāja kungs, priekšsēdētājs kundze, vicepriekšsēdētāja kungs. Eh, zaļais kurs ir tikai sākums tam procesam, lai Eiropa eh, sāktu reāli cīnīties ar klimata pārmaiņām, bet mums izdosies tikai tad, ja mēs šo izaicinājumu pārvērtīsim par iespēju mūsu pilsoņiem un ekonomikai. Ja iesim tādā, eh, pa tādu ceļu, tad Renew Europe būs ne tikai uzticams, bet arī prasīgs partners. Zaļajam kursam ir jābūt mūsu darba kārtības uh, pašā augšā. Un mums ir jāizvairās no papildus birokrātijas sloga uzlikšanas sabiedrībai, bet drīzāk ir jāpadara e, šīs pārmaiņas dinamiskas. Un mums ir jāuzsāk plašas debatas visā Eiropā. Pirmkārt, lai ierosinātu izmaiņas, mums ir nepieciešams noteikt ambīciju līmeni likumdošanā un ir jāparedz arī ietekmes novērtējums kā obligāts. Tālāk pārēj uz oglekļu neitrālu ekonomiku ir un būs izaicinājums daudziem ekonomikas sektoriem un strādājošiem. Tam būs nepieciešams liels investīcijas, radošums un solidaritāte ar cilvēkiem, kur darbojas sektoros, kas cietīs visvairāk no šādām pārmaiņām. Tālāk zaļā digitalizācija, digitālās tehnoloģijas var sniegt efektīvus līdzekļus, lai mazinātu klimata pārmaiņu seks un pielāgotos klimata pārmaiņām. Un visbeidzot, mēs. Mums nevajag noliegt tradicionālo politiku un instrumentus, bet modernizēt tos. Kohēzijas un lauksaimniecības e, politika var dot savu ieguldījumu. Zaļais kurs ir jāsaskaņo ar e, rīcību politikas reformām. Dargie kolēģi, Uzdevums mūsu priekšā ir izaicinājums veselai paudzei, bet tas var dot arī iespēju atjaunoties un atjaunot Eiropu. Grūtākais ir nevis noteikt ambiciozus mērķus, bet atrast praktisks risinājums, kā šos mērķus sasniegt. Jūs varat būt droši, ka uh, Riņu Europe aktīvi tajā līdzdarbosies. Paldies! Paldies! Tālāk zaļo grupas vārdā Lambertkungs. Godā tiek kolēģi, mēs priecājamies, ka jaunā komisija par uh, vienu no galveniem uzdevumiem šai sasaukumā ir padarījusi uh, zaļo kursu uh, vides jautājumus. Tagad ir jautājums jāuzdod, kā šis labo uh, nodomu katalogs tiks realizēts. Uh, Un šeit ir četri kritēriji eh, jāizvērtē. Pirmkārt, jānodrošina, lai Eiropas Savienība spēlē savu lomu, ierobežojot klimata pārmaiņas līdz 1,5 grādiem. Līdz šim saistības netiek pildītas. Mums turpmākajās simts dienās ir jāapņemas līdz 2030. gadam samazināt izmešas par 65%. Un uh, klimata pārmaiņas tikai ir viens no elementiem, kas uh, liecina par to, ka cilvēce neievēro planētas biofiziskās uh, robežas, jo ir jādomā arī par bioloģisko daudzveitību un uh, piesārņojumu, jo pretējā gadījumā uz planētas vairs nevar dzīvot. Otrakārt, ir jāsamazina drastiski nevienlīdzība ekonomiskā un sociālā jomā. Uh, jo ražot un patērēt ilgspējīgi maksā dārgāk un ir netaisnīgi, ka šī Uh, sloks būtu jāiznēs tikai trūcīgajiem uh, iedzīvotājiem, un to mums dzeltenās vestes atgādināja ļoti pārliecinoši. Un uh, Ehm, šīs pārējais process ne tikai radīs darba vietas, bet arī tās likvidēs, un mums ir jāsniedz atbalsts eh, tiem, kas būs skarti, un tādēļ ir nepieciešams šis taisnīgās pārējas fonds un būtībā tā ir vēl tikai neliela atbildes daļa. Mums ir nepieciešams pamatos pārveidot nodokļu sistēmu, lai tie, kas ir guvuši pēļņu no fosīlā laikmeta, arī maksātu lielā mērā par pārējais procesu. Treškārt, zaļais kurs prasa saskaņot visas publiskās politikas, piemēram, kāda jēga daļu Eiropas Savienības budžeta novirzīt cīņai pret klimatu pārmaiņām, ja otra budžeta daļa tās veicina. Tāpat ir uh, pamatos jāpārveido lauksaimniecības politika, jo šobrīd tā ir orientēta tikai uz tirgu un ar vien lielāku ražošanas apjomu. Tālāk, brīvās tirzniecība, brīvā tirzniecība, ko uh, īsteno Eiropas Savienība, arī tā jāpārskata. Jūsu uh, projektā uh, priekšsēdētājs kundze šie uh, jautājumi ir atspoguļoti, bet nav īpaši skaidrs atbildes sniegtas. Tālāk mums ir jāpanāk, lai finanšu nozare strādātu sabiedrības labā. 2007. 8. gada uh, krīze un laikā pēc tam šī sektora DNS nav mainījies, un tas ir bezatbildīgi. Godātie kolēģi, ir pagājuši jau 60 gadi kopš tā brīža, kad zinātnieki sāka konstatēt, ka ir saistības ar klimatu uh, pārmaiņām un cilvēku darbību. Uh, pirms pusgadsimta uh, Romas klubs mūs brīdināja par neierobežotas ekonomiskās izaugsmes riskiem. Eh, pirms 30 gadiem eh, Žaks Širāks runāja, ka mūsu māja deg, bet eh, jākonstatē, ka joprojām siltumnīca efekta gāžu izmēšu apjoms tikai pieaug. Ir pienācis laiks uh, uzsākt cīņu. Uh, Jo uh, priekšsēdētājs kundze, šis Eiropas dzīvesveids, ko jūs vēlaties popularizēt, prasītu četras planētas, bet mums ir tikai viena un mums uz tās ir jāizdzīvo. Paldies! Honorevole. Paldies! Un tagad uh, Sardones kundze no ID politiskās grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es uh, esmu jauna šajā parlamenta sasaukumā, bet es nekad nebūtu gaidījusi, ka saņemšu dokumentus tikai tad, kad jau būsim nonākuši plenā sēžu zālē un runāt par lietām, eh, par kurām mums nav nekādi dokumenti. Nu, ir skaidrs, ka šajā parlamentā demokrātija nav tā vienkāršākā opozīcijai. Nevienmēr ir dota iespēja runāt par dokumentiem, kas būtu visiem pieejami. Jūs eh, iesniedzāt eh, šātad šādu sapņu dokumentu klimata neutralitāti līdz 2050. gadam, bet vai jūs padomājāt arī par eh, tā visu ietekmi uz ekonomiku un sabiedrību? Es saprotu, ka komisija tagad cenšas iet laikam līdzi, būt moderna, bet, nu, ja tiek tikai izteikti saukļi, uh, um, izstāstot, ka jā, tas uh, kaut ko dos, jūs runājāt par uh, kvalitatīviem pārtiks produktiem, ko jūs ar to domājat? Uh, vai e, te jūs domājat par Nutriskoru, par e, dažādiem veselības rādītājiem, vai jūs domājat par Āfrikas apelsīniem vai eļļu no Tunisijas. Vienmēr jau tiek runāts par standartiem, kas ir jāievēro, bet tai pašā laikā tiek parakstīta tirsniecības nolīguma ar valstīm, kur e, šie noteikumi nedarbosies. Tad mēs runājam par plastmasu, ka vajag atbrīvoties no plastmasas, un tad tiek parakstīts nolīgums ar valstīm, kur dien dienā ir redzams vidas piesārņojums. Tad jūs runājāt par elektroautobaterijām, kas tiks ražotas Eiropā, bet 60% visu bateriju mūsdienās tiek ražotas Ķīnā, Japānā un Korejā. Uh, Vai uh, jūs esat paraudzījusies, kāda ir attīstība? Jūs runājāt par tēraudu un oglēm, un tagad tiek runāts par ambīcijām visas ielas piepildīt ar elektroauto. Es gribētu zināt, vai kāda valsts uh, šeit uh, mēģina uz visu Eiropas pilsoņu rēķina mainīt visu ražošanas sistēmu. Un, uh, Jūs runājat par simtiem miljārdiem uh, investīciju turpmākajos septiņos gados. Tā pašā laikā jūs visu laiku uh, raugāties uz skaitļiem aiz komata uh, budžetā, kad ir runa par valstīm kuras uh, ir spiestas aizsargāt savus ūdens resursus. Es esmu no Itālijas, bet tas attiecas arī uz citām valstīm. Un tad es nonāku pie pēdējā jautājuma. Man ir iespējas, ka uh, Es pirm, jau otro reizi dzirdu Junkera plānu. Viņš arī runāja par multiplikātoru efektu, proti, ka investēs vienu eiro un 1500% uh, būs šī atdeve, bet tā tas nebija, tas neīstenojās. Es ceru, ka jūs uh, spēsiet arī redzēt uh, lietu realitāti un nevis tikai izteikt skaļus saukļus, kas jums šobrīd ir šķiet vienīgā nodarbe. Paldies! Tagad no EKR Legūtko kungs, lūdzu. Uh, Priekšsēdētāji, uh, dāmas un kungi, trīs punkti. Pirmkārt, mēs šeit tiekamies tādos īpašos apstākļos. Mēs apspriežam šo revolucionāro uh, priekšlikumu attiecībā uz mūsu enerģiju un klimatu. Un desmit dienas uh, ir pagājušas, kopš komisija sāka darbu. Un, uh, pirms vēl ir ieviesti jau panāktie klimata nolīgumi. Tas ir ambiciozi, bet tas nav piesardzīgi. Otrakārt, EKR Mēs cerējām, ka jaunā komisija būs piesardzīgāka nekā iepriekšējā, ka tā strādās sadarbojoties ar dalību valstīm un uh, līguma ietvaros. Ja izlasāt uh, līgumus, 15. pāns, tur skaidri ir teikts, ka Eiropā doma ir tā, kura nosaka Eiropas Savienības politiku virzību. Un Eiropa doma tiksies rīt, lai apspriestu, uzmaniet ko, Eiropas Savienības ilgtermiņa klimata politiku. Tātad es uzdodu sev jautājumu, kāpēc mēs šodien šeit esam sapulcējušies? Vai komisija cenšas eh, pārņemt šo iniciatīvu, atņemt eh, pilnvars dalību valstīm? Ja mēs atskatāmies pagātnē, tad eh, Atcerēsimies, ka 2013. gadā Eiropadome vienbalsīgi vienojās, ka 2030. gadi, gada mērķi uh, Um, var tikt panākt tikai pēc ļoti sāpīgām sarunām, un šodien tika teikts, ka jāsasniedz klimata neutralitāte līdz 2050. gadam. Tur vajadzēja iet pa to pašu ceļu un dalībvalstu valdībām nevajadzētu tikt pastumtām malā, lemjot par tik fundamentālu jautājumu. Treškārt, priekšsēdētājs kundze. Uh, Nesenajos mēnešos daudz esam dzirdējuši par eh, zaļo vilni, kas vēļas pār Eiropu, bet vai pamanījāt, ka tad, kad šis vilnis sasniedz eh, Baltijas jūru eh, un ceļo tālāk tad tas ir eh, knapi manāms, jo centrālajā un austrumē Eiropā mēs redzam tam visam cauri. Mēs redzam tādu mūsinošu stratēģiju, kas uzdod vairāk jautājumus, nekā sniedz atbildes, vai jaunie klimata mērķi ir eh, ticami un sasniedzami, un kā tas ietekmēs mūsu rūpniecības nozares. Jūs ieskicējāt tādu kā paradīzi, kurš tad negribētu dzīvot šajā paradīzē, bet vai tas pārliecinās miljoniem eiropiešu? kā jaunā komisija desmit dienās kopš uh, sāka strādāt, uh, spēja uh, saprast, cik dramatiski mūsu ekonomika varētu mainīties šī zaļā kursa rezultātā. Vai jūs esat aprēķinājuši sociālās izmaksas un cik daudz personīgo traģēdiju būs šī nolīguma rezultātā? Ceturtkārt, to gribēju izlaist bet tomēr to īsti pieminēšu. Te ir runa par gāzi. Mēs redzam tādu ļoti neskaidru stratēģiju. Gāze būs būtiska dekarbonizācijas tehnoloģija nākotnē, bet tā pašā laikā nebūs nākotnes investīcijas gāzē. Tas ir mulsinoši. Un noslēgumā priekšsēdētāji, kā mēs virzīsimies uz priekšu? tam ir jābūt eh, tādam realistiskam ceļam. Citādā veidā var runāt un spraust visādus mērķus eh, visambiciozākos pasaulē, bet eh, tas neko nedos, ja tos nevarēsim sasniegt. Un ja centīsimies to darīt ar varu, tad sekas varētu būt katastrofāls. Paldies! Obrī kundze nogoja, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, eh, priekšsēdētājas kundze. Šīs dienas debates nav parastas debates. Mēs runājam par uh, milzīgiem izaicinājumiem, kas uh, ir runa par cilvēces un civilizācijas izdzīvošanu pašreizējā formā komisijas uh, solis uh, iepazīstināt mūs ar paredzētiem pasākumiem ir apsveicams, bet uzreiz jāsaka, jūs nevēršaties pret problēmas sakni. Tā ir ekonomiskā sistēma, kas grauj mūsu ekosistēmu un uh, palielina nevienlīdzību. Nu, uh, jūsu pieminētie pasākumi, valsts atbalsts, energoefektivitāte, citi iet pareizā virzienā, bet citi mērķi ir ne nesaistoši, neprecīzi un nefinansēti. Un jūsu plānā ir daudz eh, rīcības plānu, stratēģiju, kas ir pieminētas, bet ir paredzēta diezgan maz ko mainīt likumdošanas jomā. Tie ir tādi gandrīz tukši vārdi. Ir pamata pretrunas, kuras uh, šīs objektīvi uh, šos mērķus padara uh, nesasniedzamus. Nav uh, konkrēta plāna, kā atteikties no ogļu izmantošanas un ko līdz vides uh, pasākumi, ja turpinās brīvā tirzniecība. Tāpat uh, tiek atbalstīta it kā biolauksaimniecība, bet netiek pārskatīta KLP. Kā Un tāpat tiek likvidēti publiskie uzņēmumi, ir jābūt skaidriem nodokļiem aviācijas degvielai, plastmasai un uh, citai degvielai. Ir eh, netiek darīts pietiekami, lai izpildītu Parīzes eh, vienošanās mērķus. Tāpat tiek ignorēta ekoloģiskās pārējas sociālā dimensija, un jūs jau pati teicāt, ka vistrūcīgākie eh, var ciest visvairāk. Un ar šo jūsu iecerēto taisnīgās pārējas fondu jau šī problēma netiks atrisināta nedrīkst īstenot šīs pārmaiņas uz tautas rēķina pret tautas gribu, kā tas notiek Francijā, kā to dara Emanuels Makrons. Tas ir jādara tautas labā kopā ar Eiropas uh, tautu. Mums ir nepieciešams jauns sociāls un ekonomisks zaļais kurs, kā tas bija pēckara periodā. Un šeit mūsu kreiso, Eiropas kreiso grupa jums iesniedz alternatīvu projektu. Mums ir konkrēti priekšlikumi, desmit pamatpunktos ir jāpieņem klimata likums, nosakot prioritāros mērķus, kas ir obligāti par 70% samazināt izmešus līdz 2030. gadam, jāpāriet līdz 50. gadam uz 100% atjaunojumu enerģiju un ir jānosaka obligāts energo ietaupījumu mērķus uzņēmumiem un 125 miljoni eiropiešu jāizved no energo nabadzības. Ir revolucionāri jāpārskata lauksaimniecības politika, atbalstot zemniekus, jāpārskata privās tirsniecības politika, jānosaka uh, solidārs protekcionisms, ir jāparedz atbalsts atbilstoši budžeta finansējums, vēršoties pret taupības politiku un nodokļu nemaksāšanu. Tāds ir mūsu alternatīvais projekts, ko mēs jums šodien piedāvājam. To no mums sagaida planēta, mums jādomā par nākotni. Jūsu rīcībā vēl ir trīs mēneši, kad tiks publicēts galīgais Eiropas stratēģijas projekts, un mēs prasām Eiropas komisijai pārskatīt savu projektu, noteikt tālajošākus mērķus, lai mēs mainītu sistēmu, nevis planētu. Paldies. Tagad eh, Evī kundze pie politiskajām grupām nepiedarošā deputāta. Paldies, priekšsēdētāji. Godātā priekšsēdētājas kundze, mērķi 2050. gadam ir ļoti labi, ļoti labi, ka jūs izteicāt priekšlikums arī par aprits ekonomiku un tā tālāk, bet mums joprojām ir vēl bāžas. Pirmkārt, mums ir jārunā par to, kur tad mēs ņemsim finanšu resursus šai transformācijai klimata jomā. Eiropas komisija saka, ka mums ir vajadzīgs līdz pat 2030. Eh, gadam tik un tik eh, naudas gadā, un revīzijas palāta nesen uh, teica, ka uh, pat vēl vairāk naudas būs vajadzīgs. Un ja tas tā ir, uh, ja vēlamies sasniegt mūsu mērķus, mēs vēl netuvu nesam tikuši uh, līdz tam, kas mums ir nepieciešams. Šis ir milzīgs izaicinājums, salīdzināms ar cilvēka uzkāpšanu uz mēnesi, un mums ir vajadzīgi šie nepieciešamie resursi. Uh, Esam skatījuši arī atteikšanos no plāstmasas un tā tālāk, bet ar to nepietiek, un mēs nerunājam tikai par sviras efektu, eh, kas tika solīts arī Junkera plānā, bet kādu lomu spēlēs Eiropas investīciju banka šajā te cīņā pret klimatu pārmaiņām. Un noslēgumā Eh, gribu uzsvērt, ka eh, ir jādomā par zaļām investīcijām stabilitātes un izaugsmas paktā. Paldies! Tagad Pīperkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, apsveicu šo ambiciozo priekšlikumu klimata mērķiem. Ja enerģijas transformācija izdosies ar pienācīgām izmaksām, tad mums ir labas izredzes paplašināt mūsu rūpniecību. Bet svarīgi ir, lai komisija veiktu ietekmes eh, novērtējumu šīm 40% samazinājumu mērķim līdz 2030. gadam. Ir jārunā par enerģijas sektoru, par atjaunīgajām enerģijām, un eh, arī dabas gāze ir tad jāpieņem kā pārējais tehnoloģija. Tas ir vajadzīgs, um, tāpēc ka gāzes tīkli ir vajadzīgi arī, lai vēja un saules enerģiju pārvērstu citos energoresursos, piemēram, ūdeņrads šeit ir jāmin. Eh, mums ir uh, milzīgiem apjomiem importa zaļās enerģijas jābūt. Un, uh, Mums ir jāsāk uzreiz strādāt pie tā Eiropas enerģijas transformācijai, ir jābūt svarīgākajai sastādaļai Eiropas kaimiņattiecību un ārlietu politikā. Ceturtkārt, enerģijas transformācijai ir uh, jānotiek neitrāli attiecībā uz tirgu un uz tehnoloģijām, un tas nozīmē, ka ETS ir jātiecina arī uz uh, transportu un uz ēkām. Tehnoloģija neutralitāte ir jāpieļauj inovācijas, efektīva uh, dīzeļa automašīna šobrīd ir efektīvāk nekā gandrīz jebkura elektroautomašīna. Rīt tas būs savādāk, bet uh, to ir jāregulē tirgumdāmums un kungi un nevis klimata ideoloģijai. Šādā izpratnē uh, gaidu ļoti interesants debats. Paldies! Thank you! Paldies! Pusotra minūte dalīja kundzē lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji Fonderlajens kundze, Timermans kungs. Turpmākie gadi ir tas brīdis, tas laiks, kad mēs varam uh, izplānot to ekonomikas modeli, kuru gribam ieviest. Un jaunais zaļais kurs var būt tā uh, industriālā revolūcija, kas sociālās tiesības, darbņēmēja tiesības, ilgspējību un mūsu uh, rūpniecības konkurētspēju liek pamatu pamatos. Jebkurā plānā, kad mēs gribam sasniegt rezultātus, ir jābūt arī saistošiem mērķiem un izmērāmiem mērķiem, ne tikai ES līmenī, bet arī dalībvalstu līmenī. Uh, Ir pagājis tas laiks, kad dalībvalstis grib tikai atlikt uh, rīcību, lai sasniegtu līdz 2050. gadam klimata neutralitāti. Mums ir uh, vajadzīgs 2030. gadam 50% samazinājuma mērķis un nopietni ir jāapsver arī 2040. gadam pagaidu mērķis. Tas dos skaidrību dalībvalstīm un uh, nozarēm, kā mēs vēlamies un kurā virzienā vēlamies iet. Un nevienai nozarei nebūtu jāļauj slēpties aiz starptautiskiem mehānismiem, vienkārši, lai atliktu rīcību. Eh, visām nozarēm ir jādod savus ieguldījumus, un te es domāju gan kuģniecību, gan aviāciju. Fosilo kurināmo subsīdijas būtu jāsamazina un jāaptur. Mums ir vajadzīgas politikas, kas novirza investīcijas uz tīrākām tehnoloģijām visās jomās. Mums ir vajadzīgi inovatīvi veidi, kā radīt jaunas līdzekļus šīm investīcijām. Mums ir jādiskutē par to, kā labāk mobilizēt publiskos un privātos līdzekļus, lai pareizie produkti, projekti tiktu izvēlēti, tiktu radīti radīts labas darba vietas un lai mūsu nākotnes darbņēmēji būtu gatavi šai transformācijai. Mūsuprāt, zaļajam kursam ir um, uh, izredzes veiksmīgi tikt īstenotam šajā jaunajā komisijā, un mums ir vajadzīgs šis jaunais zaļais virziens. Kolēģi, ir zilās kartes jautājumi pieprasījumi, bet mums tiek teikts, ka nav laika un tāpēc nevaru ļaut uzdot jautājumus. Nākamais runātājs un lūdzu, kolēģi, iero, ievērojiet uh, runāšanas laiku un Fānkungs vienu minūtu lūdzu. Monsieur... Priekšsēdētāji, priekšsēdētāji vietniekungs, šodien es lepojos ar to, ka esmu Eiropietis un pateicoties jums, jo desmit gadu, eh, desmit dienu laikā jūs esat prezentējuši eh, visā vēsturē lielāko ekoloģisko plānu eh, visām kontinentām, un riņu grupa jūs atbalstīs pretstatā tiem, kuri nevēlas neko mainīt, vai arī tiem, kuri vēlas mainīt visu jau rīt no rīta. Un mums ir jāizteno šis kurs, jo tas ir vienīgais, kas eh, nodrošina, ka uh, teritorija, iedzīvotāji, rūpniecība var sasniegt klimata neutralitāti 2050 gadā. Mums ir nepieciešams ne tikai klimata likums par 2050. gadu, bet arī mērķi par 2030. gadu. Mēs gribam, lai šie samazinājuma mērķi būtu saistoši vismaz mīnus 55% 2030. gadā. Un ir jāmaina arī tirzniecības nolīgumu noteikumi. Eiropas Savienība turpmāk nedrīkst parakstīt šādus nolīgumus, ja priekšnosacījums nav uh, Eiro. Uh, Parīzes nolīgumu izpildi. Un tad mūsu grupa jūs atbalstīs priekšsēdētājs kundze. Tagad vārds Tusānas kundzei. Fonderlājens kundz, tas, ko jūs ierosināt, būtu bijis kaut kas brīnišķīgs pirms 25 gadiem, bet tagad mēs jau dzīvojam 2019. gadā un esam katastrofas priekšā. Mums ir nepieciešams jauns zaļais kurs, vismaz 65% siltumnīca efekta gāzu samazinājums 2030. gadā, nevis 50%, kā jūs to ierosināt. Minimums ir Parīzes nolīguma īstenošana šim zaļajam kursam jāpagriež mugura fosīlajam kurināmam un ar to saistītiem uzņēmumiem, visam tam, kas uh, apdraud mūsu planētu. Mums ir jādomā par nākotni. Jūs runājāt, ka uh, ir jāveic investīcijas, bet ir runa nevis par tūkstošu miljārdiem uh, septiņos gados, kā jūs to ierosināt, bet uh, tūkstošu miljārdu katru gadu. Jūs neiet pietiekami tālu, jūs domājat, ka ir jādomā par transnacionāliem uzņēmiem, bankām, par visu sistēmu, kas mūs ir novedusi katastrofas priekšā. Mums ir vajadzīga nevis evolūcija, bet paradigmas maiņa un jāsaprot, ka ekonomika nestāv augstāk par dabas likumiem. Mums Mums ir jāpārveido ekonomika un uh, juridiskais regulējums, tos pieskaņot klimata ārkārtas situācijai ir jāraugās uz to, lai valstis un uzņēmumi pildītu savas saistības klimata jomā. Mums ir nepieciešams sociālais un klimata līgums. Paldies, saka priekšsādātāji. Uh, lūdzu, ievērojiet uh, uzstāšanās laiku, jo pretējā gadījumā es atslēgšu mikrofonu. Grācie, prezidente. Okies kungam vārds priekšsēdētāji. Es gribēju teikt Vanderlains kundzei, pirms viņa izgāja no zāles, tas nebija nekas personisks, bet gribu teikt, ka piekrītu nelielai daļai viņas teiktā. Tomēr tie, kuri domā, ka lai panākt uzlabojums, mums ir jāpievēršas izšķirošajām jomām, bet es domāju, ka mums ir nepieciešami arī līdzekļi. Un tas atkal izskatās pēc Junkura, Junkera plāna. Es negribu runāt investoru vārdā, bet pilsoņu un to uzņēmumu vārdā, kurus ļoti satrauc šis zaļais kurs. Viņi baidās baidās par to, ka uh, netiek ņemta vērā ilgtermiņa ietekme. Nevar domāt tikai par īstermiņa pasākumiem, lai izpatiktu sabiedriskai domai, vai arī, lai uzspiestu stingrākus standārts Eiropas uzņēmiem. Piemēram, Ķīnā tiek ražots tērauds vai jaunai zaļais kurs paredzēs sankcijas pret Ķīnu vai arī ļaus mūsu industrijai nogrimt. Man, es pirmkārt domāju par konkurēt spēju mūsu uzņēmumiem saskaroties ar agresīvu starptautisko uh, konkurenci. Ir jāpadomā arī, kā tas viss ietekmēs nodarbinātību. Tāpat par to, vai uzņēmumi nepārcēl savu darbību citviet, ārpus Eiropas. Mani satrauc arī tas, ka finansējums tiks atņemts lauksaimniecībai vai kohēzijas politikai. Un es nezinu, vai tas mums tiešām kaut ko dos, ja mūsu uzņēmumi tad tiks slēgti. Un noslēgumā gribu teikt, ka es ceru, ka lobiji kaut ko panāks priekšsēdētāja uh, pārtrauc runātāju. Uh, es atkal man jāsaka, ir sliktās ziņas par laika sadalījumu. 20 deputāti ir pieteikušies brīvā mikrofona procedūrā. Un tagad izskatās, ka uh, būs ļoti grūti vispār kādam no viņiem iedot iespēju uzstāties un es tiešām ļoti stingri raudzīšos uz laika ievērošanu. Tagad vārds Vondras kungam. Ja, začnu řečnicky, e, proč si komise e, Paldies, priekšsēdētāji. Es sākšu vispirms ar jautājumu, kādēļ Eiropas komisija pasludina uh, par šo plānu uh, parlamentam, bet nevis uh, preses konferences laikā. Patiesībā Mēs esam sanākuši šeit no visas Eiropas, mums tiek dots tikai divas stundas. Jā, e, mēs šo programmu saucam par zaļo kursu, bet patiesībā tā ir zaļā revolūcija. Mēs esam konservatīvie, mēs neticam revolūcijām. Jā, mēs vēlamies uh, rīkoties atbildīgi, vēlamies uh, aizstāvēt, uh, pasargāt dabu. Tas ir mūsu pienākums, bet cena par to nedrīkst būt uh, tāda, ka mēs sanaidojam cilvēkus, nedz arī radam milzīgas izmaksas, eh, kas eh, radīs eh, jaunu revolūciju un izjauks tās brīvības, kas mums ir. Zaļais kurs nedrīkst kļūt par jauno komunistu manifestu. Paldies, tālāk Modigas kundze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 Eh, konservatīvie var būt mierīgi. Šis priekšlikums nav absolūti revolucionārs. Tas ir eh, pavisam vienkārši. Mums jāsamazina izmeši, jāsamazina ogļu izmantošana un tas viss jādara sociāli taisnīgā veidā. Šeit eh, priekšlikumā ir daudz labu elementu, bet vai ar to pietiek, lai sasniegtu uh, oglekļa neutralitāti 2050. gadā? mums jāsasniedz 2030. gada mērķi un tiem jābūt pietiekami tālējošiem. Mēs nu pat esam pasludinājuši ārkārtas situāciju klimata jomā un uh, Tagad uh, paredzētais samazinājums 2030. gadā ir zemāks nekā to prasa zinātnieki. Mums ir nepieciešams 60% samazinājums, un pat ar to nepietiek, jo programmā nav paredzēts pietiekams finansējums uh, oglekļa emisiju samazināšanai. Ir jāmaina pašos pamatos tautsēmniecību. Paldies tālāk, Korēla kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, man ir jāsaka, ka uh, šeit izskanēja arī daudz pozitīvi argumenti prezentācijā, bet tomēr man ir šaubas par jūsu ambiciozo programmu īstenojamību. Ir nepieciešams milzīgs budžets, lai īstenotu tos mērķus, ko, par ko runājāt. Kā jūs teicāt, mums ir jā novērš vēl lielāka katastrofa, ja nerīkojamies, bet jā, Protams, mūsu ambīcija ir saglabāt mūsu planētu, mūsu darba tirgu, un tādēļ mums ir jāinvestē zinātniskajā pētniecībā, ir jādod piekļuvē uh, līdzekļiem un ir jānodrošina caurskatāmāks dialogs ar pilsoņiem un īpaši uzmanību jāpievērš kontinenta trūcīgākajiem reģioniem. Iepriekšējā plenāra sesijā mēs pasludinājām uh, klimata un vidas ārkārtas situāciju bet tagad ir nepieciešams rīkoties un rīkoties tagad. Paldies! Paldies, Marinesko kungs, pusotra minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja, vicepriekšsēdētāja kungs. Um, tātad mūsu priekšā ir šis jaunais priekšlikums par zaļo kursu, un es ceru, ka to izstrādājot jūs runājāt ar visiem komisijas ģenerāla direktorātiem, un ka tas ir balstīts uz īstenojamiem priekšlikumiem. Un es ceru, ka jums ir arī likumdošanas bāze, kas nepieciešama tam. Tas būtu ļoti labi, ja tā būtu, jo, ja nē, tad uh, lūdzu to izstrādāt vistuvākajā laikā, lai uh, jūsu priekšlikums būtu saskaņots ar citām jomām, lai nebūtu tā, ka mēs risinām jautājumus vienā jomā, radot problēmas citā. Es ļoti ceru, ka jūsu priekšlikumi ir arī balstīti uz ietekmes novērtējumu gan attiecībā uz klimatu pārmaiņām, gan arī attiecībā uz to ietekmi uz darbu darba tirgu un konkurētspēju. Es ļoti ceru, ka visi šie priekšlikumi būs balstīti uz konsultācijām ar nozarēm un esošajām tehnoloģijām, kas tagad jau reāli darbojas. Un es ļoti ceru, ka jūs īstenosiet pasākumus, uh, izmantojot uh, programmu apvārsnes Eiropai un izmantosim to pilnā apjomā, lai veicinātu inovācijas. Un tad varbūt mums izdosies kaut ko panākt. Bez tam gribētu lūgt jūs arī paskrīties uz globālo līmeni. Paldies! Tālāk Ertugkungs viena minūte. Paldies priekšsēdētāja. Vicepriekšsēdētāja kungs. Ļaujiet man vispirms izteikt pateicību Timerman kungām par pūlēm, ko pielikāt visā šajā procesā pēdējās nedēļās, un es gribētu izmantot šo iespēju un aicināt mūs visus padarīt šo Eiropas zaļo kursu par Eiropas jauno zaļo kursu. 1930. gados jaunais kurs ASV un eh, vēlāk uh, Eh, tas radīja darba vietas, eh, ekonomikas izaugsmi, un es domāju, ka tas mums ir jāatkārto. Mūsu investīcijas zaļās eh, tehnoloģijās, tās Tām ir jākļūst ambiciozākām, ir nepieciešams vairāk investēt modernā infrastruktūrā, zaļai, enerģijai un transportām gan lielajās pilsētās, gan mazpilsētās. Un tieši tā mums ir jāvirzās uz priekšu visiem kopā, un vēlreiz paldies Timermans kungam. Paldies, Devis kungs, vienu minūtu. Priekšsētājs kundze, komisārkungs Timermans. Es gribu teikt, ka ir ļoti, ļoti svarīgi, lai šis zaļais kurs ir sasaistīts ar zilo. Mēs piesārņojam Baltijas jūru, mēs um, izsmeļam zivju krājumus vidusjūrā, joprojām notiek piezvejas izmešana jūrā, bet to var aizstāt ar panākumiem, jo mēs nevaram vispār atteikties no uh, zvējas. Uh, Mums ir jādomā, kā atjaunot bioloģisko daudzveidību mūsu jūrās, lai dotu nākotni mūsu zivsaimniecībai. Un tad, ja ilgtspēju liksim pirmajā vietā, tad mēs varēsim panākt globālos mērķus, nodrošināt uh, pasaules okeānu saprātīgu apsaimniekošanu. Šī ir kauja, kurā mēs varam uzvarēt un kurā mums ir jāuzvar. Izmantojiet šo iespēju, lai transformētu jūru stāvokli stāvokli uz labu. Paldies! Thank you for one and a half minutes. Paldies uz pusotru minūti. Buhait kungs lūdzu. Thank you. <coughs> Thank you, colleagues. You're more alert than I am. I... Paldies, kolēģi. Jūs esat uh, uzmanīgāki nekā es. Vispirms viena minūte Nīnistau kungam. Paldies par labojumu. Paldies, priekšsēdētāji. Klimata ārkārtas stāvoklis ir iestājies, zinātnieki runā skaidri un jaunieši uz ielām prasa rīcību, un tas ir fons mūsu šodienas diskusijām, un es aplaudēju komisijai, kā bijušais eh, ministrs un deputāts. Es redzu, ka šī ir pirmā komisija, kas skata klimata eh, rīcību kā plašu izaicinājumu, kur ir jāstrādā visiem komisāriem, bet tas vēl nenozīmē, ka mūsu rīcība būs izlēmīga, kādai tai ir jābūt, un šeit eh, zaļais kurs joprojām ir solījums āraksts bet eh, ar to nevaram būt pārliecināti par sasniegumiem. Vai jūs esat um, um, apdomājuši ap palielināt šo mērķi no 50 uz 55 procentiem? Vai jūs esat gatavi veikt reformas, vai esat uh, uzlab gatavi uzlabot atjaunīgo resursu un energoefektivitātes mērķus, jo enerģija ir visa pamatu pamatā. 75 procenti no emisijām nāk no enerģijas nozars. Mums ir uh, jāpanāk progresa enerģijas transformācijā. Mēs esam gatavi ar jums sadarboties no zaļo puses, bet mēs prasām izlēmīgu rīcību, un tas ir jādara tagad. Veiksmi jums! Now... Paldies, un tagad pusotra minūte buha. Buhaita kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Cienītās dāmas un godātie kungi, Eiropas zaļais kurs uh, uzsāk ar trim uh, solījumiem - redukcijas samazināšana, darba vietu radīšana un uh, dzīves kvalitātes uzlabošana. Tie ir tie trīs solījumi. Samazināt emisiju, tas ir tāds cēls mērķis, bet uh, tas neapturēs klimata pārmaiņas. Tikai 10% no globālajām emisijām tiek radīts Eiropā. Uh, 300 jaunu ogļu spēkstaciju darbības uzsākšana Ķīnā um, aizstāja visas, uh, visus Eiropas pūliņus un ar uh, zaļo kursu, vai mēs tur panāksim kaut ko pasaules klimatā, tas uh, nav vēl skaidrs, bet mēs uh, panāksim tikai vienu, mēs uzliksim vēl lielāku slogu mūsu um, pilsoņiem. Uh, gan enerģijas, gan transporta jomā, un arī Vācijā, um, piemēram, um, manā reģionā Audi um, atlaidīs. Uh, tūkstošiem darbiniekus. Eiropas Savienībā jau tā ir gaidām recesija ar savu zaļo kursu. Jūs vairs klāt nēsošā komisijas priekšsādātājs eh, kundze, jūs jau tā eh, strēpaļojošam eh, iemetat vēl sprunguļus um, riteņos. Un mums ir vajadzīga skaidra ietver nosacījuma, mums ir vajadzīga paredzamība, plānojamība, juridiskā noteiktība. Un, dāmas un kungi, tas nozīmē arī patiesu eh, jau agrāk prasīto um, tehnoloģiju neutralitāti ir jāievēro, runājot par transporta līdzekļiem. Vai jūs komisiju zvērat, ka jūs atteiksieties no savām klimata eh, fantāzijām un atstāsiet atkal izlemšanas brīvību mūsu um, tautām un valstīm? Tagad Fjokī kungs vienu minūtu lūdzu. Gotā tā Magineses kundze. Uh, un godātā Fondē Lajens kundze, kura nav klāta. Es ceru, ka tas nav signāls par to, kas mūs sagaida, ka komisijas priekšsādātāja uzskata, ka viņi var neklausīties, ko saka demokrātiski ievēlēts parlaments. Thank you, friends. Paldies, draugi! Es gribu pateikt, ka 110% apmērā atbalstu zaļu kursu, bet uh, Man tomēr jākritizē Fonderlajenas kundze. Viņai ir jāpiespiež arī ASV, Indija un Ķīna sekot uh, mūsu rīcībai, jo citādi mūsu zaļais kurs būs bezjēdzīgs un kontraproduktīvs. Un otrkārt, izstrādājot operatīvo plānu, lai sasniegtu mērķus, uh, Padomājiet par darba vietām, par uzņēmumiem. Tā ir jābūt lielākajai prioritātei, jo mēs taču nevēlamies, lai visi uzņēmumi pārvāc uz Āfriku, Turciju vai ASV. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, tagad Botengas kungs, viena minūte, lūdzu. Paldies. Uh, nu, jūs runājat par tālējošiem mērķiem bet, eh, nu, patiesībā jūs ar to radāt vilšanos Lizetai. Viņa sāk strādāt 15 gadu vecumā, viņai 70, 175 eiro pensiju. Un ko jūs paredzat tagad palielināt Eiropas odokļa? no oglekļa nodokli. Pret to taču protestē dzeltenās vestes Francijā, Bēļģijā un citviet, un tas ir nepieņemam. Ir 125 miljoni iedzīvotā Eiropā, kas ir energo nabadzībā iesnīguši. Viņi nespēja samaksāt apkūri, apgaismojumu un Es gribu arī eh, teikt par eh, studenti Apolīnu, kura katru nedēļu gāja ielās eh, protestēt, prasīja tālējošākus mērķus un publiskas investīcijas, bet jūs nepārtraucat šo taupības politiku un arī jūs viņai radīsiet vilšanos, jūs neapturat ETS sistēmas darbību, kā jūs to visu izskaidrosiet. Tagad Nikolā Anavānaša kungs lūdzu.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 Jā, konkurence starp Eiropas Savienību, Ķīnu, Krieviju un citiem uh, lielajiem pasaules spēlētājiem skaidri parāda, ka klimata pārmaiņas tiek izmantotas kā iegans, lai sniegtu milzīgus naudas līdzekļus uh, savējiem, savām grupām, uh, tiek atbalstīts kapitālistu intereses, kas uh, piesārņo vidi ar tā saucamo zaļo fondu, uh, 10 triljoni eiro līdz 2030. gadam tiks tērēts tērēti, tiks uzlikti tās augtie zaļie nodokļi nabadzīgām ģimenēm, uh, izmantojot personīgās atbildības doktrīnu. Cilvēki, vienkāršie cilvēki ir nobežījušies par vidas aizsardzību, bet tam nav nekāda sakara ar uh, piesārņojošu materiālu eksportu, tās visas ir tikai pārstrādes problēmas. Kapitālisti vienkārši cenšas panākt pēc iespējas lielāku peļņu, eh, pilnībā izsūcot zemes resursus, sagraujot vīdi. Un bez uh, eksploatācijas imperialistu kariem vai mēs tomēr varētu nodrošināt vienkāršo cilvēku dzīvi un aizsargāt vidi. Paldies tagad, Monsarats Kundze. Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šodien Eiropa ir vadošā klimata pārmaiņu uh, rezult, kontekstā, un tas ir pateicoties uh, Eiropas komisijai un Eiropas Savienībai. Uh, Mums ir tomēr jāprasa no visiem pasaules reģioniem, lai viņi uh, arī ietu pa šo ceļu. Mums ir vajadzīga labāka pārvaldība uh, šajā jomā. Mums ir jāparāda uh, pasaulē, ka mums visiem kopā ir jācīnās pret uh, klimatu pārmaiņām. Un vislabāk tas izdosies ar jauno zaļo kursu Fonderlajens kundzes vadībā. Tas ir mūsu lielākais izaicinājums. Tur ir, nav vajadzīgs negatīvisms ne no ekstrēm labējiem, ne ekstrēm kreisajiem Mums ir vajadzīga vienotība, disciplīna, un mēs nedrīkstam nevienu aizmirst, atstāt novārtā. Mums ir vajadzīga izaugsme ar vairāk un labākām eh, darba vietām eh, visās nozerēs ar visiem pilsoņiem, lai uzņēmēji, lauksēmnieki, lopkopji, zvejnieki, visas ģimenes, eh, kas uh, Uh, ir par uh, klimata transformāciju, uh, mums ir visi instrumenti jāveido sociāli um, pieņemami, lai neviens netiktu atstāts novērtā. Un es gribētu raidīt signālu jauniešiem, jo viņi ir mūsu nākotne. Jūsu lielākais, labākais sabiedrotais ir Eiropas Tautas partija. Mēs esam jūsu pusē, mēs strādājam Eiropas un planētas labā. Un, uh, Eiropas Tautas partija vienmēr ir bijusi par uh, Um, milzīgām transformācijām. Tagad Fritsons kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Timermans kungs, es tikko atgriezos no Madrites, kur notiek sarunas par mūsu nākotni. Un es gribētu, lai Eiropas Savienība kļūtu par pirmo klimata neitrālo kontinentu. Tur ir vajadzīga drosme, politiskā uh, līderība gan vietējā, gan nacionālā, gan arī Eiropas līmenī. Mēs, sociāldemokrāti, vēlamies uzņemtos šo vadošo lomu, Eiropai ir nepieciešamas eh, pārmaiņas ekonomiski, ekoloģiski, sociāli, bet tam jānotiek arī taisnīgi. Eh, mums Zviedrijā ir valdība, kas ir pieņēmusi klimata likumu arī Somijā, un eh, tas ir izdarīts, un Dānijā ir pieņemts ļoti ambiciozs klimata likums, ir pienācis pēdējais laiks Eiropas Savienībai darīt to pašu - zaļās inovācijas, zaļās darba vietas. Uh, tur mums ir jāliek uzsvars, zaļā izaugsme, zaļais kurs, tā ir mūsu bērnu un bērnu bērnu nākotne. Paldies, tagad Česas kundze vienu minūtu. Thank you very much. Paldies priekšsēdētāji un liels paldies arī par šo daudzsološo paziņojumu no komisijas puses. Šķiet, ka um, beidzot mums ir komisija, kurai rūp mūsu nākotne un ar nepacietību gaidu e, šos ambiciozos plānus iestrādātus likumdošanā, jo vēl ir tāls ceļš ejams, lai mēs e, tiešām īstenot šo zaļo kursu. Nebūs viegli. Komisija ir gatava, šis parlaments noteikti ir gatavs, Riņu Europa arī ir gatava, bet vai padome ir gatava? Jo Šajā brīdī joprojām ir trīs dalība valsts, kas bloķē Eiropas Savienības klimata neutralitāti, ieskaitot manu valstu Ungāriju. Un mēs ļoti mm, ceram, ka tas mainīsies un ka šīs klimata pasākumi nekļūst par ķilnieku politiskajiem kompromisiem un ka mēs nodrošināsim ilgspējīgu nākotni visiem. Paldies, Gīgold kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies! Šodien es tiešām labprāt esmu Eiropietis. Šī ir laba diena paralēli klimata konferencei Parīzē. Ambiciozs eh, plāns no Eiropas komisijas puses tas ir labi. Un eh, labi arī ka eh, mēs eh, saprotam, ka spēcīga klimata aizsardzība ir priekšnosacījums darba vietām, inovācijām un konkurētspējai, un ka tur nav pretrunas. Mēs nedrīkstam eh, ļaut sevi nobremzēt no šiem te uh, um, kas nevēlas pārmaiņas. Ir svarīgi, lai mums būtu uh, reformas emisiju tirdzniecības sistēmā, bet nemot vērā lielo nevienlīdzību mūsu sabiedrībā, ieņēmumi no uzliktiem nodokļiem ir jāatmaksā pilsoņiem, katram konkrēti, jo savādāk mēs negūsim pilsoņu atbalstu, un šāda spēcīga sociālā dimensija trūkst jūsu priekšlikumos un arī visādi citādi. Mēs konstruktīvi strādāsim pie jūsu priekšlikumiem, mēs vēlamies ambīcijas lauksainiecības uh, un uh, ķīmiskajā politikā. Mēs esam uz pareizā ceļa, sāksim rīkoties. Paldies! Paldies, divas minūtes, Žavānkungs. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, mēs piedzīvojam šobrīd izšķirošu brīdi. Mūsu uh, parlamentā tagad visi mūsu pieņemtie lēmumi būs jāpakļauj ekoloģijai. Un es gribu atgādināt, ka klimata pārmaiņa jautājums nav viss uh, svarīgākais un vienīgais jautājums. Ir piesārņota augsne un ūdeņi, un arī daudz problēmu saistīts ar brīvo tirzniecību. Bet arī cilvēka sabiedrības daudzveidība ir apdraudēta, un tā ir vēl svarīgāka ekonomiskā, uh, ekoloģiskā problēma nekā uh, dzīvnieku un augu sugu izzušana. Uh, tikai uh, valstis pašas spēja kontrolēt savu teritoriju un aizsargāt uh, vidi, un tikai nācija spēja aizsargāties pret uh, klimata ārkārtas situāciju, un ģimenes ir atbildīgas par teritoriju un par uh, mūsu uh, uzkrātās pieredzes nodošanu nākamām paudzēm. Un mums ir jābūt uzmanīgiem vairākos punktos. Pirmkārt, lai šī reglamentācija ne nekaitētu maziem vidējiem uzņēmumiem, kas ir svarīgi mūsu teritorijām un lai nedod priekšrocības transnacionāliem uzņēmumiem. Tāpat jāskatās, lai aiz zaļā kursa nestāva uniformizācijas pasākumi, kas vēlas likvidēt mūsu paražas, tradīcijas un teritoriju daudzveidību, kas ir savā veidā atbilde uz enerģētikas jautājumu. Un tāpat jautājums par kodolu enerģiju, tās izmantošanu civiliem, militāriem mērķiem. Tas ir ļoti svarīgi domājot par nākotni un par Francijas neatkarību un par Eiropas aizsardzību domājot. Mums ir jādomā par svarīgiem jautājumiem un jātiek galā ar izaicinājumiem. Paldies tālāk vienu minūte, Van Overveld kungs. Paldies priekšsēdētāji, eh, vicepriekšsēdētāji Timermans. Runātāja mikrofons izslēgts. Finansierbare oplossingen. Die zullen vooral van innovatie moeten komen en u... Mums ir jādomā par šiem risinājumiem. Es Tātad jūs eh, nācāt klajā ar integrētu plānu, tas ir ļoti labi. Eh, klimats un pārmaiņas, tas viss šeit ir minēts. Jūs pieminējāt arī aprites ekonomiku. Man šķiet, ka šeit trūkst finansējuma. Trūkst skaidra pārskata par to, kā tas viss tiek finansēts, un līdz ar to pastāv divi riski. Pirmkārt, mēs nevarēsim sasniegt iecerētos mērķus, otrkārt, pastāv risks, ka jūs zaudēsiet pilsoņu uzticību. Eh, pat mazāk nekā 10% no CO2 emisijām nāk no Eiropas. Un, ja jūs tiešām gribat eh, būt politiskā komisija, tad lūdzu iekļaujiet to savā ģeopolitiskajā misijā. Paldies tālāk, mm, Gjongoši Kongs. Vienu minūte. Paldies priekšsēdētāji. Man ir liels prieks redzēt, eh, ka. Uh, klimata pārmaiņu risināšana ir kļuvusi par jaunās komisijas vienu no prioritātēm, un man ir liels prieks piedalīties šajās debatēs par ierosināto zaļo kursu. Neapšaubāmi, ka Eiropai jāuzņems līderloma globālajā uh, līmenī, un jāuzņemas ambiciozi mērķi, tajā pat laikā tiem ir jābūt sasniedzamiem un izmērāmiem, un nevis līdz 2050. gadam, bet vēl daudz agrāk, varbūt pat līdz komisijas pilnvaru termiņu beigām. Uh, Varbūt, ka mēs varētu vienoties par kaut kādiem starposma mērķiem, lai mēs varētu šo komisiju saukt uh, pie atbildības, lai tā atskaitītos par šo starpmērķu sasniegšanu. Laikā, kad globālie finanšu uh, tirgi ir pārpildīti ar eh, finansēm un likviditāti, tad mums ir jānosaka šie operatīvie mērķi un rīcības programmas, uz kurām varam balstīties, kurās investēt. Paldies, priekšsētāji pārtrauc eh, runātāji. Tālāk Līnza kungs viena minūte. Priekšsēdētājs kundze, vicepriekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, mēs varam lepoties šodien Mēs eh, esam saņēmuši ambiciozu ceļu karti klimatneitrālā Eiropai līdz 2050. gadam, un tomēr eh, ambīcijas ir labi, bet nevajadzētu mainīt jau nosprautos mērķus. Plānošanas drošība ir ļoti svarīga visiem sektoriem un tehnoloģijas līderībai pasaulē. Samazinot eh, siltumnīca efekta gāzu emisijas, Eh, man ir svarīgi, lai ne tikai samazināšanas, bet arī uzkrāšanas potenciāls tiktu izmantots. Mežu stādīšanas stratēģija ir ļoti laba, bet arī aktīvai mežu un lauksēmniecības zemju pārvaldībai ir jābūt. Lauksēmniecība ir būtisks potenciāls risinājumam, ne tikai daļa no problēmas, arī no lauka līdz šķīvim stratēģija ir pozitīva, bet mums ir jānovērtē sekas, iespējamās sekas, piemēram, pesticīdu izmantošanas ierobežošanā nevajadzētu pieņemt nepareizs lēmums. Paldies, Bonifei kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja, vicepriekšsēdētāja Timermans. Sociālistu grupas birojas nu pat atgriezās no Madrides, kur notiek starptautiskā klimata konference COP25. Cilvēki raugās uz mums, cilvēki raugās uz Eiropu un viņi redz šo zaļo kursu. Un ne tikai jaunie cilvēki vēlas tīrāku planētu, mēs visi vēlamies planētu, kur cilvēki rīkotos proaktīvi un un tajā pat laikā mēs gribam nodrošināt, lai mūsu ražošana būtu konkurētspējīga pasaules mērogā. Vicepriekšsēdētājs Tīmērmans pieminēja aprites ekonomiku un runāja par cīņu pret plasmas piesārņojumu, bet tam visam ir vajadzīgi resursi. Ja mēs gribam rūpniecību, kas mazāk eh, emitē piesārņojumu, ja mēs gribam transportu, kas ir mazāk piesārņojoši, ir nepieciešamas investīcijas, ir nepieciešams daudzgadu finanšu plāns. Priekšsēdētāji pārtrauc runātāju. Uh, Tālāk Federlēkungs viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šis zaļais kurs var būt sākums pilnīgi jaunai ekonomikai Eiropai. mēs varētu radīt jaunas tehnoloģijas, jaunas darba vietas, un tas radītu uh, sākumu jaunai ērai, zaļai ērai, kad mēs atteiktos uh, no fosilās degvielas. Tādēļ man šajā dokumentā trūkst sadaļas par bioekonomiku, un mēs varam atteikties no ķimikālijām, no uh, fosilajiem materiāliem un pāriet uz bioloģiskiem materiāliem. Tas radītu jauns darbietas visā Eiropas Savienībā, un tas varētu mums palīdzēt dot jaunu stimulu, jaunu grūdienu Eiropas ekonomikai. Šis priekšlikums to darīs. Un Mēs varētu globāli parādīt, ka moderna industrializēta ekonomika ir iespējama paralēli um, bioloģiskiem un uh, fizikas likumiem, ko nosaka daba. Paldies, Filips Kunz, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs redzām, ka cilvēki ir ievēlējuši rekordlielu skaitu Eiropas parlamentu deputātu ar zaļo domāšanu. Un Eiropas komisija seko mūsu vadībai, mūsu iezīmētajām ceļām, un mums ir jāraugās, lai viņu zaļais kurs īstenotos reālā rīcībā. Komisār Timermans, jums ir iespēja atrisināt trīs krīzes nevienlīdzības krīzi, demokrātijas krīzi un klimata krīzi reāls patiesi zaļais kurs to ļaus izdarīt, iesaistot visus šajā aizraujošajā ceļojumā caur pilsoņu asamblējām un radīs jaunas darbvietas un paaugstinās labklājības līmeni. Šis zaļais kurs nedrīkst tiktu noslaucīts. Eh, pa, un tas ir jāīsteno. Paldies tālāk, Roland Kungs, vienu minūtu. Paldies, Magines Konsa. Eiropas Savienības klimata politikas ir izgāzušās. Tā rezultātā enerģijas cena ir uh, tikai pieaugusi. Im, Amerika piedzīvo um, rūpniecības renesansi, jo viņu energoresursi ir par 80% lētāki nekā mūsējie. Mēs esam izbūvējuši dārgas uh, vēja elektrostacijas, uh, vienlaikus iznīcinot putnus un veselu rindu dzīvotņu. Tas ir tādēļ, ka šeit Briselē ir lobby, kur interesēs tas strādā. Biomāsas izmantošana, piemēram, tas, kas tiek piedāvāts, tā ir liekuļošana. Un 850 miljoni ir subsīdijas, ko saņem apvienotajā karalistē tie, kas importē uh, koksnes. Uh, Šķeldu no ASV, uh, lai radītu it kā uh, bioloģisko uh, enerģiju, bioloģiski iegūtu enerģiju. Paldies, Tobskungs, viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs Zviedru moderāti uh, atbalstām šo zaļo kursu. Ir labi, ka Eiropas Savienībā ir tālējoši klimata mērķi, bet jāparaugās arī uz konkrētiem pasākumiem. Ja mēs vēlamies patiešām atbrīvoties no piesārņojošām enerģijām, no fosilām enerģijām, tad ir nepieciešams palielināt atjaunojumu enerģiju apjomu. Ir nepieciešams arī plašāk izmantot izmantot kodolenerģiju, kas nerada CO2 izmešus, un par to ir jārunā ar dalību valstīm, un komisijai ir jāsaprot, ka arī tas ir izšķiroši svarīgs elements mūsu darbā, ja vēlamies sasniegt uh, vērienīgos klimata mērķus. Eiropā ir jākļūst par uh, paraugu pasaulē. Mums ir eh, nepieciešama eh, tīra enerģija, bet arī jānodrošina um, ekonomikas izaugsmu, nodarbinātību, nepieciešams arī pilsoņu atbalsts. Tad mums sekos pārējā pasaule. Tagad Fernandeša kungam vārds. Paldies priekšsēdētāju, sveicu komisijas vicepriekšsēdētāju. Es uh, gribētu uzteikt jūs par uh, jūsu paveikto darbu, par sagatavoto paziņojumu, bet uh, ir viens jautājums, kas nav vēl skaidrs, proti finansējuma nodrošinājums Eh, tas vēl nav garantēts. Ir jāspēj tik galā ar izvirzītiem eh, mērķiem, eh, jāpārvar izaicinājumi, bet man ir šeit nav īstas skaidrības par CO2 ietekmi importētajiem produktiem un uh, nedrīkst pieļaut, ka importētās preces un to radītais CO2 uh, būtībā grauj mūsu veiktos pasākumus un mums ir jārīkojas tagad. Thank you, Paldies, Millers kundze, vienu minūtu lūdzu. Komisāra kungs, jūs uh, savos priekšlikumos minat divus man īpaši svarīgus jautājumus. Pirmkārt, man ir prieks, ka jūs uh, prasāt uh, un piesakāt, ka būs uh, mēžu stratēģija, kas ir ļoti nepieciešama, un tomēr man žēl, ka te ir runa tikai par apmežošanu un um, mežu atjaunošanu. Šie jēdzieni vēl nav precīzi definēti, un tur mums būs daudz jādiskutē. Turklāt jaunā mežu stratēģija. Uh, būs tāda, kam eh, jādomā par mežu multifunkcionālo lomu. Otrakārt, no lauka līdz šķīvim. Es eh, gaidīju visaptvarošu pārtiks produktu stratēģiju. Līdz šim redzu tikai papildus eh, prasības lauksēmniekiem vai eh, šī stratēģija ies arī tālāk par lauksaimniecību. Trūkst priekšlikumu par to, kā šiem, eh, šos priekšlikumus lauksaimniekiem īsteņot eh, dzīvē. Tālāk par tālāko piegādes ķēdi, pārtiks produktu ilgtspēja. Tur ir runa ne tikai par ražošanu, par apstrādi, pārstrādi, transportu, ceļš līdz pat šķīvim. Tas vēl šeit trūkst jūsu stratēģijā, komisārkungs. Paldies, Kafkungs, vienu minūti. Fonderlajens kundze, Timermans kungs, jūs šodien spērat eh, svarīgu soli prezentējot Eiropas zaļo kursu. Mēs ar prieku to eh, konstatējam jau ilgu laiku, to gaidījām. Daudzi saka, ka klimatrīcība Um, maksās par daudz, ka tas apdraudēs mūsu brīvību. Viņi saka, ejiet lēnām uz priekšu. Jums tas ir uh, jāaizmirst, jo mēs nevaram um, novērtēt ne ar kādu naudu planētu, kas ir veselīga un droša mūsu bērniem. Īrijā aptāvis rāda, ka 140 tūkstoši bērnu dzīvo nepiemērotos mājokļos, kur ir mitruma problēmas, piemēram. Mums ir vajadzīga tāda Eiropa, kas aptur šo te um, nabadzības ciklu. Um, Pusmiljons cilvēku iet katru gadu bojā Eiropā no slikts gaisa kvalitātes. Mēs vēlamies atteikties no fosilām kurināmajām un pāriet uz atjaunīgiem enerģiem. Jūsu transporta komisāri tomēr tikās vispirms ar uh, aviolīniju pārstāvjiem. Kāpēc tad uh, ir šī netaisnība? Priekšsēdētāji izslēdz mikrofonu runātājiem. Nākamais runātājs viena minūte. Dināto kundze. Grācija, prezidente! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, šis uh, jaunais zaļais kurs bija steidzami nepieciešams. Uh, Un uh, tomēr komisijas priekšsādātāja ir uzreiz aizgājusi pēc savas runas. Eh, tā ir tāda cieņa parlamentam. Nu, es ceru, ka šie nepaliks tikai solījumi. Vicepriekšsādātāja kungs, jūsu komisija. Uh, Nevar teikt, ka uh, cilvēkiem nav tiesības ēst uh, tīru pārtiku, dzīvot tīrā vidē un redzēt uh, cīņu pret klimatu prāmaiņām. Mums ir jābūt skeptiskiem tomēr attiecībā uz jūsu plānu. Mums ir jāsāk pārmaiņas pašiem ar sevi. Mums ir uh, jāpārstāj uh, par katru cenu censties panākt izaugsmu, mums ir jāmaina mūsu makroekonomikas stratēģijas, mums ir uh, jādomā par eh, enerģijas transformāciju. Mums ir jāpārtrauc ražot eh, tērauds, kas ir ļoti piesārņojošs process. Mēs nevaram eh, vienkārši šai problēmai atvērēt lielu naudu un domāt, ka viss būs atrisināts. Priekšsēdētāji izslēdz mikrofonu runātāji. Tagad Lūzeka kungs. Paldies priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji Tīmermans. Visas Eiropas Savienības dalībvalsts ir parakstījušas Parīzes vienošanos, līdz ar to mēs redzam, ka tās arī pauž atbalstu Eiropas zaļajam kursam un klimata neutralitātei līdz 2050. gadam. Runa te ir ne tikai par klimatu, bet par tīru gaisu, tīriem okeāniem. Zaļajam kursam ir jāparāda visai pasaulē, ka to ir iespējams panākt panākt vienlaikus attīstot ekonomiku, radiet jaun, radot jaunas darbietas, bet lai to panāktu, mums vispirms ir jānoformulē šīs programmas pirmais etaps līdz 2030. gadam, kas notiks līdz tam. Tālāk ir jāveic šis ietekmes novērtējums, lai atbildētu uz jautājumiem, kas mums ir. Tāpat ir jānodrošina šī tehnoloģija neutralitāte, bet varbūt vēl vairāk, vēl svarīgāk ir ņemt vērā um, Atšķirības starp Eiropas Savienības dažādām dalībvalstīm šīs programmas sākumā, un tādēļ mums būtu jāizveido arī taisnīgas pārējas uh, finansēšanas fonds, tīpaši kalnrūpniecības reģioniem. Paldies tālāk uz vienu minūtu Rodrigas Ramoskungs. Rodrīgas Ramosas kundze pēc uh, Nikas kunga. Nikas kungs tagad. Paldies, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji Tīmērmans. Es apsveicu jūs ar šodien prezentēto ļoti konkrēto pakotni, kas, protams, vieš lielas cerības par Eiropas nākotni un par mūsu iedzīvotāju nākotni. Jūs teicāt, ka visas dalība valsts, visi reģioni, visi iedzīvotāji ir jāatbalsta un neviens nedrīkst ai tikt aizmirsts. Eh, un, ja runājam par šo pārējais fondu, tad eh, tas eh, pagājušajā nedēļā tika prezentēts, bet Rumānijai izmaksas, lai sasniegtu 2030. gada mērķis, nozīmē veltīt tam apmēram 40% no mūsu IKP un gandrīz 80 miljonu eiro mums būs jāaizlieto šī mērķa sasniegšanai līdz 30. gadam. Mēs runājam par apmēram 8 miljardiem eiro katru gadu, un tā kā mums uh, ir jādomā arī, piemēram, par mm, kalnrūpniecības reģioniem, kur dzīvo daudz ģimenes un, un kuras ir atkarīgas uh, no uh, šīs uh, rūpniecības, un es uh, ceru uz jūsu iesaistīšanos, lai palīdzētu mums sasniegt 2030. gada mērķus. Paldies, tālāk dod vārdu Rodrīgas Ramas kundzē, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas eh, pirmā uzstāšanās ar šo zaļo kursu parāda to, kādas ir šīs jaunās komisijas prioritātes un politiskās apņemšanās, un mēs esam apmierināti ar to. Tiek piedāvāta ambiciozi pasākumi, pirmais klimata likums, eh, mērķis sasniegt klimata neutralitāti līdz 2050. gadam vienlaikus nodrošinot Eiropas rūpniecības nozars konkurētspēju, kas būtu inovatīva un nepiesārņojoša, vienlaikus aizsargāt bioloģisko daudzveidību un veicinot jaunu pieeju lauksaimniecībai. Tas ir jauns izaicinājums un milzīga, milzīgas iespējas, un šis zaļais kurs patiesībā ir jauna izaugsmes stratēģija mūsu kontinentam, un mēs varam izmantot visas mūsu zināšanas, tehnoloģijas un inovācijas, kas visas būs zaļas vienlaikus, radot jaunas darba vietas un iespējas mūsu uzņēmumiem. Un tas viss notiks šajā pārējais periodā, kam ir jābūt taisnīgam, godīgam, sociāli līdzsvarotam un un iekļaujošam. Jūs varat paļauties uz mazgrupas atbalstu. Paldies! Paldies, eh, Delka Stīlā kundze, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, um, vice priekšsēdētāji Timermans. Uh, Nav šaubu, ka cīņa pret eh, klimata eh, sasilšanu ir neatliekama. Tas ir jādara tolīt, bet tajā pat laikā mēs nedrīkstam cilvēkiem pūst mīglu acīs. Ir ļoti svarīgi, lai mums būtu Eiropas rūpniecības rīcība politika, kas eh, izmanto jaunās eh, tehnoloģijas, eh, vienlaikus palielinot mūsu globālo konkurētspēju. Un, lai to izdarītu, ir nepieciešams tehnoloģiskās inovācijas nolikt visu šo pasākumu centrā. Tas ir ļoti svarīgi, lai panāktu emisiju samazināšanu. Uh, Tam ir nepieciešami konkrēti lēmumi, kas ir, ir saistīti ar finansējumu piešķiršanu tehnoloģijām un inovācijām. Uh, Madride eh, varētu būt iespēja valdībām, bet eh, šeit mums ir iespēja lēmt par budžetu um, nākamajai pētniecības programmai. Zaļais kurs ir ļoti ambiciozs, un mēs visi piekrītam, ka ir jārīkojas izlēmīgi, bet tajā pat laikā mums ir jābūt arī godīgiem. Paldies, Markas Kondz, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji Timermans. Eiropas zaļais kurs ir ļoti ambiciozs. Bet tām ir jānodrošina ilgtspējīga izaugsme, kas ir taisnīga un iekļaujoša Eiropai. Un šis ambīciju līmenis ir īstenojams tikai tad, ja mēs piesaistam atbilstošus finanšu resursus tā sasniegšanai. Un mēs patreiz raugāmies uz jauno daudzgadu finanšu plānu, un tas, ka tiek kavēts debats padomē, nepieļaujami. Un, uh, Mm, tas, kas notiek padomē, patiesībā ir pilnīgā pretrunā ar politiskajiem solījumiem, ko izteikuši valstu vadītāji. Ja mēs gribam cīnīties pret klimatu pārmaiņām, Eiropas Savienības budžets ir jāpalielina, un šai pārējai ir jābūt tādai, kas mm, ņem vērā eh, visas dalību valsts un visas iedzīvotāju grupas. Paldies, Hautems kungs, vienu minūtu. Eh, er Komisāra kungs, Es esmu pārliecināts, ka mums jārīkojas pret klimatu pārmaiņām. Uh, laika apstākļi kļūst ar vien ekstremālāki, bet mēs nevaram to visu paveikt vienā valstī. Mums jārīkojas Eiropas mērogā un globāli. Uh, Jā, eh, tāpat mums ir nopietni jāuzklausa bažas un eh, rūpes, jo pretējā gadījumā mēs eh, negūsim iedzīvotāju atbalstu. Nevar pieļaut, ka cilvēki vairs nevarēs samaksāt savus rēķinus un mums ir jābūt realistiem domājot par uh, šīm zaļajām idejām. Mums ir nepieciešams veselais saprāts, jābalstās uz zinātnes atzinumiem, mums ir jāpaskatās, kas notiek ar ETS, jādomā par inovācijām, lai radītu jaunas darba vietas, un mēs uh, nevaram atļauties vienkārši uh, uh, gaidīt un nevaram arī izslēgt kodolenerģiju. Paldies, uh, Busoja kungs, priekšstādātājs kundze, uh, viceprezidenta kungs. Klimata pārmaiņas ir lielākais izaicinājums, kas stāv mūsu priekšā. Tas ietekmē visu pasauli un maina mūsu sabiedrību. Mums ir jārēģē Un es kā ITRA komitejas priekšsēdētājs esmu apņēmības pilns dot ieguldījumu vērienīgā klimata politikā, īstenojot inkluzīvu pārēju un nodrošinot energoapgādes drošību savienībā. Veidojot energo savienību mums ir jā. Ja Eh, atbalsta energoefektivitāte, jāpātrina tīro enerģiju ieviešana un ātrāk jāintegrē enerģijas vienotais tirgus. Mums ir jānodrošina vadošā loma cīņā pret klimata pārmaiņām, bet mums ir nepieciešams klimata inovācijas, digitalizācija, jārada jaunas darba vietas, uh, Eh, jāsaglabā konkurētspēja un eh, jānodrošina ekonomikas izaugsme. Van Bremts kundze. Paldies priekšsēdētāji Zinātnieki savu darbu ir paveikuši jau pirms vairākiem gadiem, un jauniešiem šīs jautājums ir viņu darba kārtības pirmais punkts. Tagad mums ir ierosināts zaļais kurs Eiropas Savienībā. Tā ir ne tikai vides programma cīņa pret ekonomikas pārmaiņām, tas ir Eiropas lielākais projekts turpmākajām gadu, turpmākajiem gadu desmitiem. Tas nozīmē, ka līdztekus investīcijas investīcijām, mums ir jādomā par iespēju iesaistīt šajā procesā visus pilsoņus par uh, simtiem tūkstošu darba vietu, jādomā, kas tiks radītas, bet arī ir jāpalīdz tiem, kuri zaudēs darbu, jāpalīdz viņiem rast, uh, atrast citu darbu. Tāpat ir jānodrošina tas, ka energorēģini kļūst mazāki, jo mēs investējam jauna veida mājās, un mums visiem ir jāatbalsta šis zaļais kurs. Hlavačeku kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Komisijas priekšsēdētāja vietnieka kungs, jūsu jaunais priekšlikums ir koncepcija, kas balstās uz finanšu instrumentiem, un nesmu nešaubos par to, ka visi jutīs tā ietekmi, un ir nepieciešams nodrošināt pilsoņu atbalstu. To var panākt, ja, ja būsim atklāti, godīgi, ja runāsim ne tikai par pozitīvo, bet arī par uh, reālo ietekmi. Un tādēļ ir nepieciešams vispirms veikt atbilstošu ietekmes novērtējumu, ņemot vērā arī sociālos aspektus. Ne visi reģioni atrodas vienādā situācijā. Mums ir eh, reģioni, kur atrodas tērauda rūpniecības uzņēmumi, ogļu raktuves, un viņi nebūs ieguvēji. To mēs nedrīkstam aizmirst. Uh, Mums ir jādomā par Eiropas kohēzijas nodrošināšanu. Tas viss uz papīra izskatās skaisti, bet tagad jādomā par to, kā izvirzītos mērķus sasniegt un nedrīkstam arī izslēgt kodola enerģijas izmantošanu. Atvainojos, ka es. Uh, tik strikti raugos uz uzstāšanās laiku. Man ir slikta ziņas, jābeidz darbs 16.10, tādēļ es atceļu brīvā mikrofonu procedūru. Un tagad vārds Tots kundzei. Paldies, priekšsādātāji, godātā priekšsādātājs kundze, vicepriekšsādātāja kungs. Es augstu vērtēju to, ka jūs šodien prezentējāt uh, jauno zaļo kursu, jo tas ir būtisks uh, visu kontinentu nākotnē. Arī mēs Eiropas parlamentā strādājam pie risinājumiem, klimata pārmaiņu izaicinājumiem, tāpēc mēs arī atbalstījām uh, klimata ārkārtas stāvokļa izsludināšanu. Lai sasniegtu klimata neutralitāti līdz 2050. gadam, mums ir jāizstrādā finanšu ietvers, kas uh, atbilst pilsoņu interesēm un nenoveļ papildus izmaksas uz patērētājiem. Enerģijas un pārtiks cenas nedrīkst pieaugt, tāpēc mums ir vajadzīga uh, pieeja, kas balstās uz izmaksu efektivitāti un saglabā tehnoloģiju neutralitātes principu. Turklāt mums ir papildus jāatbalsta nabadzīgākie ES reģioni. Nepietiek pieņemt ambiciozu uh, zaļo kursu, mums ir jāņem vērā dalību valstu vajadzības, eh, jāpatē, eh, jās, jāpasargā patērētāji un jāsaglabā Eiropas konkurētspēja. Paldies, tagad Dekastro kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Timermans kungs, dārgais Frans, Šis ir globāls ārkārtas stāvoklis, jo um, klimata katastrofu skaits tikai pieaug, ekstrēma laika apstākļi, e, no kuriem ciet, cieši pilsoņi. Mums šeit ir vajadzīga koordinēta globāla pieeja šai krīzei, un ambiciozais e, kurs, ko piedāvā komisija, pierāda, ka komisija to uztver nopietni. Mums ir jāpārliecina arī mūsu lauksaimnieki Eh, un bez viņiem mēs nevarēsim eh, šos mērķus sasniegt. Mums ir jānodrošina, lai tiktu eh, sniegti stimuli lauksaimniekiem, lai viņi tomēr var turpināt sniegt savus pakalpojumus, šos pakalpojumus videi. Un KLP reforma, pie kuras mēs strādāsim, uh, Ja tā neizdosies, tad eh, dalība valstis vēlēsies varbūt renacionalizēt eh, šos jautājumus. Mums ir jānodrošina, ka KLP ir spēcīgāk, tā varētu būt visa panākuma atslēga. Tagad Kelī kungs vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsādātāji, apsveicu komisāru. Uh, Eh, komisāru Ursulu Fonderlaienu, kas pie mums ieradās tikai desmit dienas pirms stāšanās amatā un piedāvāja šo jauno plānu. Es viņai pilnībā piekrītu un es sadarbošos ar viņu, lai sasniegtu šos eh, mērķus. Uh, Ursula Fonderlaiena solīja, ka neviens netiks atnāc, atstāts novērtā un šīs taisnīgais transformācijas mehānisms, ko viņa pieteica, uh, um, ir daudz lielāks nekā bija gaidīts, un to mēs atbalstām, jo īpaši um, dažādās īrijas teritorijās, piemēram, arī uh, ogļu rūpniecības zonās Polijā, tas tiks atbalstīts. Un uh, īriski mums ir savs teiciens par to. Mūsu valsts uh, līdz šim. Uh, nav īpaši veiksmīgi strādājusi, bet kopā, kolēģi, mēs nodrošināsim, ka mēs uh, kopš šī brīža būsim līderi. Paldies, un tagad Jungērijas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pārēja uz ilgspējīgu sabiedrību ir iespējams tikai tad, ja mēs darīsim to kopā, visa sabiedrība. Diemžēl mēs šodien konstatējām, ka Dažas valdības nevēlas uh, sadarboties. Viņi bloķē uh, tīru investīciju likumdošanu. Tas ir dīvaini, jo tieši tagad taču vajadzētu mobilizēt naudu uh, sociālai un klimatam labvēlīgai politikai. Mēs taču nevēlamies vēl lielāku plaisu radīt starp nabadzīgajiem un bagātajiem. Un es priecājos, ka šeit arī konkrēti tiek minēta uh, klimata nabadzība. Mums ir jāinvestē jaunās darbietās tiem cilvēkiem, kas joprojām strādā piesārņojošās nozarēs vai arī ir vēl darba meklējumos. Un tāpēc uh, Darba partija vēlas, lai šis eh, paziņojums kļūtu par patiesu nolīgumu, patiesu līgumu, lai eh, tiešām mēs varētu kļūt par pirmo klimata neitrālo kontinentu līdz 2050. gadam. Frāns, tu mums esi īstais cilvēks īstajā vietā, lai vadītu šo cīņu. Virkunēns kundze, vienu minūtu lūdzu. Arvoisa puhemies, Tänään esitelty Green Deal viito... Godātā priekšsēdētājas kundze, šī jaunā zaļā eh, vienošanās, zaļais kurs ir pareizais ceļš, pareizais virziens, lai sasniegtu klimata neutralitāti līdz 2050. gadām. Un man ir prieks, ka dažādās sabiedrības jomas ir ņemtas vērā. Aprites ekonomika, bioloģiskā daudzveidība, ilgspējīgs transports, ķīmiskā eh, likumdošana, tirzniecības politika, ir skaidrs, ka, ja mēs vēlamies sasniegt klimata neutralitāti, mūsu rūpniecībai ir jāmainās un arī sabiedrībai ir jāmainās, jāveic uh, transformācija, mums ir jāstiprina inovācijas Eiropā, lai mūsu rūpniecība no tā varētu gūt labumu un saglabāt savu konkurētspēju ir jautājumi, kas būs uh, jāpapēta uzmanīgāk, piemēram, muitas nodevas vai arī ETS sistēma. Mums ir jāpanāk pēc iespējas maz emisiju. Tagad Krēls kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ko, dargais Frans Timermans. Jā, klimata pārmaiņas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, kur priekšā ir Eiropa, un Eiropas zaļais kurs var būt pareizā atbilde. Eiropas kohēzijas politika, kas ir viens no lielākajiem un spēcīgākajiem Eiropas investīciju instrumentiem, jau tagad uh, liek uzsvaru uz klimatu pasākumiem. Nākotnē šis uzsvars būs vēl spēcīgāks, pie tā mēs šobrīd sa, uh, strādājam sarunās par nākotnes kohēzijas politiku. Bet mums ir vajadzīga arī, uh, vajadzīgs arī lielāks dalībvalstu atbalsts, kuras vēl joprojām ir atturīgas. Mums ir jāparūpējas par to, lai lai zaļais kurs tiktu pienācīgi finansēts. Tas nozīmē, eh, to nevar panākt ar mazākiem līdzekļiem. Mums ir vajadzīgs vairāk naudas, mums ir vajadzīgi svaigi līdzekļi, lai Eiropas klimata pārmaiņu fonds un taisnīgas transformācijas fonds var dot savus rezultātus. Šeit ir vajadzīgi visi partneri, ne tikai komisija, ne tikai Eiropas parlamentu, bet arī dalībvalsts. Paldies! Thank you, Ms. Paldies tālāk, Amāro kungs, viena minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šis jaunais priekšlikums, ar ko nāca klājā komisija, tam ir nepieciešams finansējums un uh, realistiska pieeja. Zaļajam kursam ir jābūt izaugsmes paktām. Mēs saprotam, ka jauniem izaicinājumiem nepieciešams jaunas metodas, jauni finanšu resursi, arī jauni tehnoloģiskie resursi. Un tajā pat laikā mums ir nepieciešams uh, saglabāt lauksaimniecību, ja mēs eh, gribam, kā, lai mums būtu ko likt galdā. Mēs eh, nedrīkstam pieļaut to, ka arvien vairāk cilvēku aizplūst no laukiem. Mums ir eh, jāraugās, ko mēs varētu darīt, lai cilvēki laukus nepamestu, eh, jo tādējādi eh, mums izdosies garantēt eh, gan pārtiks drošumu, gan arī cīnīties par klimatu pārmaiņām. Paldies! Onorevole Amaro. viceprezidente Timermans. Tagad došu vārdu vicepriekšsēdētājiem Timermans kungam. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es ļoti rūpīgi sekoju šīm debatēm, un man ļoti aizrauja tas, ka šis parlaments pauda tik plašu atbalstu Eiropas zaļajam kursam. Tas ir ļoti labs sākums tām, kas varētu būt uh, visai grumbuļains ceļš, bet mums ir vajadzīgs, lai abas institūcijas koncentrētos uz tiem elementiem, kas ļautu īstenot šo zaļo kursu. Es gribu apsveikt Grētu Tonbergu, kuru Times mm, žurnāls ir nominējis par gadu cilvēku. Es domāju, ka tā ir lieliska zīme tam, lieliska liecība tam, ka mūsu bērni, jaunā paudze um, vada šo ceļu. Un es domāju, nav nekā labāka redzēt, ka vadību pārņem jūsu bērni. Un ie, vēl iemesls, kādēļ es ticu, ka mums ir jārīkojas tagad nekavējoties, ir tas, ka fakti raugās mums sejā. Ja jūs redzat, Ja jūs esat Eiropas parlamenta deputāts, ja jūs ieņemat kādu svarīgu amatu, ja jūs esat vienkārši ierindas iedzīvotājs vai uh, ja jūs uh, esat vecāks kādam bērnam, tad jūs nevarat ignorēt to, kas uh, notiek Grenlandē. Uh, jūs nevarat ignorēt to, uh, kā cilvēki cieš uh, anormālu laika apstākļu dēļ. Mēs nevaram atļauties vairs ignorēt visas šīs liecības par eh, klimata pārmaiņām. Mēs esam ceturtās eh, industriālās revolūcijas vidū, un tas mainīs mūsu ekonomiku un mūsu industriju, neatkarīgi no tā, vai mēs rīkosimies vai nē. Līdz ar to mums ir jāatbild šodien uz jautājumu, vai mēs būsim tie, kas vadīs šo paradigmas maiņu un virzīsim to tā, kā esam mēs iecerējuši, vai arī mēs sēdēsim rokas klēpī salikuši un šo vadību uzņemsies citi, un tad mēs iesim citu pavadā. Zaļais kurs nav plāns, kas dru uzdrukāts uz papīra un strikti jāievēro. Tas ir rīcības plāns, kas piedāvā kursu, vai tie būtu pilsoņi, vai reģioni, vai kādas institūcijas, vai uzņēmumi. Tas ir jautājums par to, kā organizēt mūsu sabiedrību taisnīgi, lai tā atspogļotu tās vērtības, ko mēs gribam aizstāvēt. Un tas ir jādara, jo māte zeme vairs nevar paciest eh, tādu rīcību kā līdz šim. Zeme ir pastāvējusi miljoniem gadu bez cilvēkiem, un viņi pastāvēs vēl miljoniem gadu bez cilvēkiem. Tādēļ mums ir jāraugās, lai mēs līdzsvarotu savu eksistenci un savu pastāvēšanu ar planētu, ar tās ritmiem. Bieži e, izskanēja vārdi par to, ka šis zaļais kurs būs dārgs. Jā, tas būs dārgs, bet cik dārgi izmaksās mūsu. Izvēle tad, ja mēs nerīkosimies. Protams, ietekmes novērtējums būs mūsu analīzes viens no svarīgākajiem elementiem, un mēs darīsim to ātri, konsekventi un visaptveroši. Piemēram, lai noteiktu konkrēti, kādam ir jābūt samazinājumam līdz 2030. gadam procentu izteiksmē. Un mēs gribam būt gatavi ar šo ietekmes novērtējumu jau nākamā gada vasaras sākumā, lai Eiropas Savienība būtu gatava ar savu klimata likumdošanu COP26 konferencē Glāzgovā. Es došos uz Madridu, lai tur rīt prezentētu zaļo kursu, un es teikšu sekojošo. Mums ir vajadzīga Eiropas līderība. Tāpat arī Daži no mums ir nepārliecināti, ko darīt, bet ja Eiropa uh, būs līdera un vadīs to, tad visi iesim vienā virzienā. Citi saka, ka klimata neutralitāte līdz 2050. gadam ir laba doma, mēs esam gatavi pievienoties. Uh, ķīnieši, piemēram, saka, vai mums būs šī kolektīvā globālā līderība jo tad attiecīgi iepekme būs lielāka. Un galu beigās ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments arī kopā ar komisiju uzņemto šo vadošo lomu, lai pārliecinātu dalību valsts un padomu rīkoties pareizi. Ja mēs sāksim likumā ierakstīt to, ka līdz 2050. gadam Eiropa būs klimata neitrāla, tad mēs attiecīgi varam veikt atskaiti atpakaļ līdz šai dienai, lai iezīmētu tos atskaites punktus, to ceļa karti, kas mums ir jāīsteno. Vai tas būtu par emisiju tirzniecības schēmu vai par emisijām vai par par nodokļiem vai kādiem citiem pasākumiem, kas padarītu mūsu ekonomiku par aprites ekonomiku. Un visbeidzot, viena lieta, kas ir ļoti svarīga. Lielākais risks, ko es saskatu tajā visā, ir tas, ka tie, kuri ir vismazāk aizsargāti klimata pārmaiņu rezultātā, būs arī vismazāk aizsargātie uh, mūsu īstenoto pasākumu rezultātā. Jo viņi varētu sākt pretoties šim zaļajam kursam, jo viņi justos neaizsargāti. Un tad viņi arī būs pirmie upuri, kas cietīs no tā, ja mēs nerīkosimies pareizi. Tieši tādēļ Šim zaļajam kursam ir jābūt sociālam, sociāli iekļaujošām, kas ņem vērā vismazāk aizsargātos reģionus Eiropā, kas nodrošina solidaritāti. Ja tas tā nebūs, tad tas neīstenosies. Mums ir nepieciešams solidarizēties ar mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, mazaizsargātajiem Eiropas reģioniem. Langēna kungs uh, citēja izteikumu par uh, cilvēku uz mēnesi, un um, Kenedijs teica, mēs izvēlamie, izvēlamies uh, lidot uz mēnesi. Mēs izvēlamies uh, panākt klimata neutralitāti līdz 2050. gadām tādēļ, ka tas ir grūti, tādēļ, ka šis mērķis ļaus mums organizēt un piesaistīt mūsu labāko enerģiju un prasmes, jo šis izaicinājums ir tas, ko esam gatavi uzņemties un tas, ko mēs negribam atlikt. Un tas ir izaicinājums un sacensība, kurā mēs vinēsim. Paldies, paldies vicepriekšsētājiem Timermanam, paldies visiem par visiem, kuri piedalījās diskusijās. Diskusijas ir slēgtas, tālāk balsošana notiks eh, janvāra pirmajā sesijā un protokols eh, tiks piedāvāts apstiprināšanai nākamajā sesijā. Eh, šo sesiju patreiz pārtraucu. Paldies!